Dear colleagues, good afternoon. Godāmie kolēģi, labdien. Mums vajadzētu sākt mūsu sanāksmi. Šodien mums ir paredzētas divas īsas, bet, manuprāt, ļoti intensīvas uzklausīšanas. Pirms sāksim darbu, es gribētu jums paziņot, ka šodien mums ir paredzams, paredzēts lūkams 19 valodās. Uh, Kā vienmēr šī sanāksme tiek pārādīta tiešsaistē internetā, netiek izmantoti dokumenti uz papīra. Un ir pieejams arī iepriekšējās eh, sanāksmes protokols. Ja nebūs iebilduma, tad uzskatīsim, ka šis protokols ir pieņemts. Un vēl gribu apsveikt arī Sepu viņa dzimšanas dienā, kas ir šodien. Ik, no, well, maybe an extra minute today. Huh? <laughs> <laughs> Too kind, yes. Okay, um, I welcome... Uh... Sveicu mūsu vidū Šutskas kungu un uh, Mārtiņu kungu. Mums ir uh, paredzētas divas īsas uzklausīšanas, tāpēc ir paredzēta tikai viena jautājuma kārta. Un kā vienmēr uzreiz došu vārdu Šutskas kungam sākuma ievadvārdiem un pēc tam sāksim uzdot jautājumus. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien, dāmas un kungi. Paldies, ka uzaicinājāt mani vēlreiz uz uh, jūsu sanāksmi. Man ir patiešām žēl, ka uh, mana pirmā uzstāšanās tika atcelta, tāpēc, ka Briselē bija uzbrukumi un pēc tam uh, vajadzēja šo sanāksmi pārplānot, kur mani pārstāvēja mans kolēģis bet es priecājos, ka mums ir iespēja tagad atgūt, mums bija iespēja atgūt šo zaudēto laiku, jo jūs viesojāties pie mums. Uzskatu, ka šis apmeklējums bija ļoti noderīgs. Ņemot vērā to, eh, par ko mēs runājām aprīlī, un arī to, ko mēs apspriedām divās jūsu apmeklējuma dienās izprā, es gribētu likt uzsvaru uz trīs punktiem savā ievadrunā. Galvenokārt, ja runa par šiem trīs punktiem, es eh, mm, gribētu pievērsties trešajam, tātad tam, ko mēs esam iemācījušies. Uzskatu, ka ir pienācis laiks tagad savilkt visu kopā un paskatīties nākotnē. Tātad pirmais ir par kopējo pētniecības centru un tā vietu komisijā un arī dalību valstīs. Kā jūs zināt, mēs esam Eiropas komisijas zinātniskais dienests, un eh, kāds tad ir mūsu mandāts. Mēs atbalstām gan zinātniski, gan tehniski komisijas lēmumus, mēs piedalāmies likumdošanas sagatavošanā, un tie ir apmēram 30% no mūsu darba. Un pēc tam 70% ir atbalsts likumdošanas piemērošanai. Šeit mūsu loma ir atšķirīga. Dažkārt šī loma ir vairāk regulējoša, un varu jums arī pastāstīt, ka esam palīdzējuši mūsu agrī ģenerāla direktorāta kolēģiem, esam piedalījušies auditos un uh, kontrolējuši prasību izpildi. Šeit komisijai ir ļoti strikts mandāts, kas ietver arī uh, kopējo apmētniecības centru. Šeit var piemā, piemē, piemēram runāt par ģēmo, kas ir arī parlamentā ļoti bieži diskutēts temats. Tātad Eiropā tirgu nedrīkst uh, palaist nevienu produktu, ja kopējais pētniecības centrs nav devis savu atļauju. Tātad mēs tiekamies ar zinātniekiem un veicam pētījumus. Šādas pilnvaras mums piemīt dažās jomās, bet citās jomās uh, komisija mums nav devis mandātu, un mēs darbojamies vairāk kā konsultanti vai palīdzam sagatavot turpmāko darbu. Uh, Pavisam drīz mēs svinēsim 60. jubileju kopējam pētniecības centram, tas ir nākamgad, un uh, jau kopš 80. gadiem, kad mēs atdalījāmies no kodopētniecības, mēs neesam nekādā veidā uh, bijuši neobjektīvi. Mēs vienmēr pārstāvam šīs intereses objektīvi, cenšamies ņemt vērā vispārējās sabiedrības intereses. Komisijas ietveros spēlējam neitrālu lomu un darbojamies kā starp dienestu konsultants, izmantojot pierādījumus un zinātni. Tas pats arī attiecas uz izmešiem. Kā jūs zināt, Komisijā tika pieņemts pārskatīšanas lēmums, un toreizējais komisārs nolēma, ka kopējiem pētniecības centram vajadzētu saistrādāt pie izmešiem. Pirmā laboratorija tika izveidota 2000. gadā, tātad kopš 2000. gada, ja eh, kopējiem pētniecības centram ir arvien plašāka pieredze šajos jautājumos. Domāju, ka esam sasnieguši šeit uh, tehnoloģisku izcilību, kas tiek atzīta visā pasaulē. Tad tagad varu pievērsties izmešu jautājumam. Mums vairāk kārt ir jautāts, un arī paši pēc savas iniciatīvas esam skatījuši uh, vairākus jautājumus, kas attiecas uz izmešiem, uh, sīkajām daļiņām un tā tālāk. Bet, protams, šeit jūs vairāk interesē tieši NOX izmeši. Kā jūs zināt, darbu sākām pavisam drīz pēc uh, laboratorijas izveidas smagajām automašīnām. Pēc tam, balstoties uz zināšanām, uz to, eh, kādu pierādījumu ir iegūti visā pasaulē, mēs turpinājām darbu arī pie vieglajām automašīnām. Uh, skrīningā mēs atradām šīs atšķirības jau 2007. gadā, tad, kad tika sākti pirmie mērījumi. Mēs visu laiku publiskojam rezultātus. Pirmie raksti tika publiskoti jau 2007. gadā, tieši tad, kad mēs sākām darbu. Tas nozīmē, ka visiem Eiropā, visiem pasaulē bija pienāca zināšanu un datu līmenis, tāds pats kā mums. Un pēc tam tika sagatavoti divi lieli ziņojumi. Uh, Te arī uh, parādījās šīs atšķirības starp reālajiem braukšanas izmešiem un laboratorijas testiem. Tāpat uh, arī to, kas noteikts likumdošanas procesā. Kā jau es norādīju, jau pašā sākumā bija skaidrs, ka pastāv sistēmiska problēma ar laboratorijas testiem. Tāpēc mēs liekām uzsvaru uz to, un šeit es gribētu arī izskaidrot eh, šos aspektus. Um, Pētniecības centrā par izmešiem ir atbildīgi apmēram 20-25 cilvēki. Džordžo ir viens no šiem cilvēkiem, viņš ir uh, nodaļas vadītāja vietnieks. Šī uh, eh, cilvēku grupa ir relatīvi neliela, tāpēc mums vajadzēja paskatīties, kādas tad ir prioritātes, kāda ir šī sistēmiskā pieeja un kāda varētu būt sistēmiskie risinājumi. Tātad mēs domājām, kā varētu uh, aizstāt šo novecojošo metodoloģiju, kas nedarbojas, tad vajadzēja pāriet uz reāliem braukšanas izmešiem. Tikai pirms dažiem gadiem, kad tas viss sākās 11. un 12. gadā, netika uzskatīts, ka pētniecība būtu risinājums, mums vajadzēja cīnīties. Un domāju, ka mēs bijām gana pārliecinoši. Tika piedāvāti četri risinājumi, un tieši RDE tika piedāvāts kā vajadzīgais risinājums, kas arī pēc tam parādījās likumdošanā. Tagad pēdējais punkts. Kas notika tād, kad ASV izcēlās skandāls? Tad, kad tika atklāts vai arī tika atzīts, kas notiek ar Volkswagen un ka pastāv šī problēma ar atslēgšanas ierīci un ka pastāv dažādas atšķirības. Domāju, ka tas bija vēl viens ļoti būtisks elements. Mēs varētu teikt, ka šīs bija jau tādas otrā veida atšķirības vai arī otrā, otrā problēma sistēmā, ko tad eh, komisija mēģināja nekavējoties risināt. Uh, Tas arī ir komisijas priekšlikums, kas ir datējams ar šī gada janvāri. Te parādījās, ka neatkarība, caurredzamība, neatkarīgi izvērtējumi tirgus uzraudzībā Eiropas līmenī ir šis trūkstošais elements. Šeit komisijai nav mandāta, un janvārī arī iepriekš decembrī un novembrī, kad mēs eh, komisijas iekšēnē strādājām pie tā, lai nodrošinātu vajadzīgo atbalstu uh, Enterprise ģenerāla direktorātam attiecībā uz tiesību aktiem, pētniecības centrs eh, bija gatavs spēlēt šo papildinošo lomu. Tātad nodrošināt šo neatkarīgo izvērtējumu, uh, lai ieviestu caurdzamību. Tas viss tagad ir iekļauts komisijas likumdošanas priekšlikumā. Gada sākumā mēs eh, cerējām, ka līdz eh, šim brīdim mēs jau mm, būsim pārbaudījuši automašīnas, ka mums būs testēšanas iespējas. Tātad mums ir šī kapacitāte, mēs varam sākt darbu jau rīt, un mēs varam pārbaudīt pirmajā posmā 30-40 automašīnas. Divu gadu laikā mēs uh, varētu paaugstināt šo skaitu līdz 130 automašīnām gadā. Izmaksas no Eiropas budžeta būtu mērenes, tātad šīs izmaksas varētu būt apmēram 9 miljoni. Tas nozīmē, ka mēs varētu nokļūt uh, pavisam tuvu tam, ko Numbers, commission... ASV vides aizsardzības aģentūra un uh, Tas, protams, varētu notikt tikai tad, ja mums tiktu dotas pilnvaras rīkoties. Attiecībā uz nākotni varu jums norādīt, ka kopējais pētniecības centrs ir pieredzējis šāda darba veikšanā. Es jau tikko pieminēju ģēmu, bet eh, ja komisijai ir mandāts un ja mēs varam rīkoties, tad Mēs varētu to darīt arī izmešu jomā, jo tagad veicam šādu darbu un darām to jebkād, kad ir pieņemti tiesību akti. Tātad mēs varam sākt strādāt uzreiz, un tas mums uh, neaizņemtu vairāk kā divus gadus, lai varētu veikt šo darbu pilnā apjomā. Tas bija viss, ko es vēlējos teikt ievadā. Protams, labprāt atbildēšu arī uz jautājumiem. Priecājos, ka mans kolēģis Vanīda Santi arī ir klāt. Ja būs kādi konkrēti ļoti tehniski jautājumi, Džordžo Martīnī ir, um, man atbrauc līdzi, un viņš ir atbildīg, atbildīgais eh, šajā tehniskajā nodaļā. Paldies, tad uzreiz uzsāksim uzklausīšanu. Vispirms eh, referenti Gīzekas kungs. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī eh, Šuicas kungam, ka viņš ir atbrauc pie mums. Uh, Tātad mēs uh, viesojāmies īsprā, šis apmeklējums bija ļoti noderīgs. Jūs mums at varējāt atbildēt uz uh, jautājumiem, tāpat arī mēs varējām apmainīties ar informāciju ēpastos. Uh, mēs ieguvām arī šos ēpastus, ko mēs gribējām izlasīt, un lūk, man šeit ir ēpasts, kas tika uzrakstīts 2016. gadā, 17. oktobrī. Un tad, tad te ir runa par 12. gada ēpastu, kur ir runa par temperatūru. Virs 30 grādiem un zem uh, 20 grādiem. Tātad starp šiem 20 un 30 grādiem NOX izmeši ir viszemākie. Jūsu iestāde šeit runā par tā saucamo cikla apiešanu un atmiņas uh, ietekmi. Komisijas atbildē uz jūsu ēpastu tiek runāts par uh, smagu ciklu apiešanu, hard cycle beating. Šī cikla apiešana vispār nekur nav definēta. Vai tolaik jūsu iestādē bija uh, kaut kādi pieņēmumi vai uh, tika runāts par to, ka ir runa par nelegālu ierīci? Just to make it clear, um, they all have five minutes, they ask their question. Uh, Tātad jums ir atvēlētas uh, piecas minūtes, uh, jūs uh, tikat atbildat, un, ja būs vēl atlicis laiks, jautātājs varēs uzdot papildu jautājumu. Tolēk es vispār nebiju kopējā pētniecības centrā. Es zinu par šo e-pastu, tāpēc, ka mēs to atradām, un gribēju vienkārši pateikt, ka mēneša laikā mums ir 1,9 miljoni ēpastu, un komisijā šādu ēpastu ir 20 miljoni. Ja runa par šo konkrēto ēpastu, cik lapiešana nav nekur juridiski definēta. Tātad te runa par cikla optimizāciju, un šeit varbūt atsaucies uz eh, dažādiem punktiem, dažādām pieejām, ko izmanto uh, automašīnu ražotāji. Ja runa par šo konkrēto automašīnu, tad eh, nav runa par automašīnu, kas ir tirku. Mēs runājam par prototipu. Un šis prototips uh, bija tur uh, pilnīgi citu iemeslu dēļ. Tas bija CO2 izmešu dēļ. Tāpat ir jāatzīmē, ka šie secinājumi neparādījās 2016. gadā. Cik tālu es atceros, Varbūt eh, Džordžo varēs mani mm, papildināt, tas bija trīs dienas pēc šiem atklājumiem, un tad šis ēpas tika nodots atbilstošajai komitejai. Vēlāk šie dati arī tika publiskoti ziņojumā. Tātad mm, nav noliedzami, ka šis bija īpašs gadījums. Pārējās automašīnas, eh, kas tika analizētas, nāca no autonomu Uh, uzņēmumiem. Šī automašīna bija prototips, tātad uh, automašīna, kas uh, atradās testēšanas fāzē. Jā, nu tas ir skaidrs. Tātad ir runa par prototipu un šo CO2 jautājumu, bet pēc tam tika atklāts, ka šī optimizācija pastāv arī uz slāpekļu oksīdiem, Un, uh, ja runa par uh, uh, ciklu apiešanu un smagu ciklu apiešanu, tad, protams, um, šeit parādās arī ziņkārība. Iespējams, šeit bija kaut kas iebūvēts, kas nav legāli. Gribēju zināt, vai neparādījās šāda interese, vai arī vienkārši viss tika pieņemts zināšanai, arī ja šie rezultāti ir tik pārsteidzoši. Uh, Es gribētu arī norādīt, ka šeit eh, komisijā mēs runājam par tipa apstiprināšanas iestādi un eh, arī par tirgus uzraudzību. Transporta komitejā tiek runāts par to, vai uh, ir vajadzīga Eiropas aģentūra, tātad fórums informācijas apmaiņai. Vai uh, kopīgais pētniecības centrs varētu būt aģentūra ar šādu supercentru izprā, Varbūt tas ļautu jums efektīvāk organizēt informācijas apmaiņu un darbu kopumā. Domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nebūsim tāda šāda superaģentūra, bet mums varētu būt šādas uzraudz, uzraudzības pilnveres tāpat kā citās jomās. Iespējams, izmešu jomā šīs pilnvaras varētu pastiprināt un dot arī skaidru mandātu. Domāju, ka komisijai uh, Eh, tāpat kā mm, ASV vidas aģentūrai būtu jādod iespējas pārbaudīt gadījumā, ja automašīna sāk uzvesties dīvaini. Tad, tad eh, ir jābūt iespēja paskatīties, vai šādas optimizācijas ierīces ir iebūvētas. Ja jūs iegūstat piekļuvi eh, ražotāja informācijai, tad ražotājam uh, ir jāpierāda un jāpaskaidro, kāpēc automašīna uzvedas tik dīvaini. Pašlaik šādas pieejas mums nav. Bez aktīvas sadarbības, bez visu dokumentu publiskošanas, kas ir vajadzīgs šādiem mērķiem, nav nekādu iespēju izmeklēt. Tas vienkārši nav iespējams. Bet es domāju, ka nākotnē izmaiņas būs pamatīgas un mums būs eh, šī kapacitāte. Gerbrandī kungs. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī uh, šut Šutskas kungam par to, ka viņš ir ieradies. Es gribētu atgriezties pie uzklausīšanas eh, pirms dažiem mēnešiem, kad pie mums ieradās jūsu kolēģi Laila Alkudērī. Viens no jautājumiem, kas netika atrisināts, bija tas, ka kopīgais pētniecības centrs savos pētījumos bija atklājis um, dažu automašīnu dīvainu uzvedību, un netika veikti nekādi pētījumi, lai atklātu, kas īsti notiek. Uh, Un atbilde no kopējā pētniecības centra bija tāda, ka mēs nesaņēmām mandātu no konkrētā ģenerāla direktorāta. Taču man stāstīja, ka šis sākotnējais pētījums, kur tika atklātas atšķirības, bija pašinstīvas eh, pētījums, ko veica kopējais pētniecības centrs. Vai jūs varētu apstiprināt? Ka, uh... Es gribētu lūgt skaidrojumu, ko jūs domājat ar um, pētījumiem pēc šī pētījuma. Tika veikti divi pētījumi, Un pirmais eh, attiecās uz regulējošo procesu, eh, kā veikt eh, reālo braukšanas izmešu mērījumus. Šis ir pētījums, kur jūs norādat uz atslēgšanas ierīces izmantošanu. Tas ir, kur jūs runājat par ciklu apiešanu. Uh, Man ir iespējas, ka pētnieki un zinātnieki vienmēr ir ļoti zinkārīgi un zinātkāri. Viņi atklāja kaut ko neparastu, tad viņi uh, mēģina rakt tālāk. Šķiet, ka kopējais pētniecības centrs šādā veidā nerīkojās un tika atbildēts, ka uh, viņi nerīkojas tāpēc, ka komisija eh, nelika to darīt. Uh, Man teica, ka tas bija pašinicitīvas ziņojums. Gribētu zināt, vai kopējais pētniecības centrs var veikt šādus pētījumus. Acīm redzot, ka var. Un, ja tā tika darīts, tad kāpēc jūs vēlreiz neveicāt šādu pašu pašinicitīvas ziņojumu, lai iedziļinātos detaļās? Jā, mums ir šāda kapacitāte, un, un daudzos gadījumos mēs rīkojamies pēc savas iniciatīvas. Kā jūs rādzat, mēs arī pēc savas iniciatīvas strādājam pie elektriskajām automašīnām, jo, iespējams, pēc desmit gadiem mums būs līdzīga situācija kā pašlaik, ja mēs nesapratīsim, e, kāda ir mm, ekolo, e, ele, elektrisko automašīnu nākamā pāle. Tātad, jā, mums ir šī iniciatīva, bet mēs šeit nerunājam par mandātu kopējiem pētniecības centram, mēs runājam par mandātu komisijai. Kā jau es e, norādīju savā ievadā, uh, Varbūt tas nebija pietiekami skaidri. 2014. gadā es sāku strādāt savā amatā. Un cik tā m, mm, tas man ir zināms, mēs nekad neesam norādījuši uz to, ka pastāvētu šādas atslēgšanas ierīces. Labi, labi, es tagad eh, citēšu 2010. gada 23. novembra eh, pētījumu. Uh, un tas nāk no kopējā pētniecības centra pieci gadi pirms skandāla. Tomēr viena automašīna uzrādīja ļoti augstas NOx uh, izmešas. Tā kā NOx izmeši pašlaik netiek regulēti, šie novērojami norāda uz ļoti īpatnēju uh, sadedzes mm, rīcību. Un šeit parādās arī norāde par atslēgšanas ierāci. Tātad šeit nav runa tikai par norādēm, tur pavisam konkrēti pateikts, ka iespējams tiek izmantot atslēgšanas ierīce. Tātad piecus gadus pirms skandāla bija skaidrs, ka kaut kas dīvains notiek, automašīnas uzvedas ārkārtīgi jocīgi, un tā nav tikai eh, cikla apiešana. Uh, Kāpēc jūs nesākāt eh, rakties tajā dziļāk? Tolaik jums bija vairāk, mm, kā ne tikai norādi, jums bija gandrīz pierādījumi, ka uh, likums tiek pārkāpts. Ja tiktu pierādīts, ka kaut kas ir nelegāls, tad acīm redzot šī situācija būtu atšķirīga, taču acīm redzot tā nebija. Šāda uh, Atcelšanas stratēģija nav nelegāla, atcelšanas ierīce ir nelegāla. Es šeit citēju oficiālu komisijas dokumentu, bet šķiet, ka jūs nevēlties atbildēt. Mans kolēģis Gīzeka jau jautāja par ēpastu saraksti, proti uh, eh, 2012. gada aprīļa ēpasts. Šajā pašā ēpastā Atbilde bija, vai būtu iespējams iekļaut šos rezultātus jūsu prezentācijā ceturtdien. Tas ir 2012. gada 3. mājas. Jūs runājāt par darba grupām, kur tas viss tika prezentēts. Vai jūs zinat, kur šī prezentācija tika veikta, kurā darba grupā? Jā, es atvainojos. Prezentācija notika RDE darba grupas uh, sanāksmē. To izveidoja Enterprise ģenerāldirektorāts 2011. Eh, gadā, lai izvērtētu RDE procesus. Tātad visi, kas piedalījās, tika informēti par jūsu atklājumiem, par cik lapiešanu, par jaunajām dimensijām, tā tālāk. Nu, labi, paldies. Kariņkungs. Liels paldies. Jo dziļāk mežā, jo vairāk koku. Jautājums. Kad IRC eh, saprata, ka ir atšķirība starp laboratorijas testiem un eh, patiesajām emisijām uz ceļa, runājot par NOX. Kā jau es teicu, tas bija tad, kad mēs sākām laboratorijas testus. Mēs sākām redzēt atšķirības 2007. gadā. Tātad jūs sākāt redzēt atšķirības 2007. gadā. Eh, jūs ļoti piesardzīgi izteicāties par to, ka nekas legāls nebija, bet es pievērsīšos šīm atšķirībām. 20, 2007. gads, tas ir diezgan sen, mēs visi bijām daudz jaunāki, mūsu plaušas bija daudz veselīgāks. Ko jūs darījāt? Ko JRC darīja? Jūs redzējāt šīs eh, atšķirības, tas varbūt jūs satrauca, iezvanījās tāds kā trauksmes zvans. Kas tika darīts? 2007. Gada, gadā mums bija šie pirmie rezultāti. Jūs zināt, ka RDE kā tehnoloģija bija jauna pasažieru automašīnām, un, protams, mums vajadzēja uh, veikt vairāk uh, analīzes. Un tas patiesībā bija uh, šīs analīzes objekts, kas arī noveda pie mūsu analītiskā darba secinājumiem vēlāk 2010. gadā, kur bija visu to automašīnu saraksts, kas tika pārbaudītas, atkārtoti pārbaudītas, un tas bija ļoti svarīgs brīdis. Un, ja nemaldos, tas bija 2009. gada jūnijas, kad Eiro 5 automašīnas bija pieejams, jo mēs gribējām redzēt, vai jaunā veida automašīnas uh, uh, uzrāda tādu pašu uzvedību kā vecās automašīnas, vai tomēr tās ir uzlabotas. Un vai jaunās automašīnas bija uzlabotas? Nē. Tātad tagad, kopš 2007., 2009., 2010. gadi jūs eh, veicat pētījumu vienu pēc otra, un jūs saprotat, ka joprojām ir atšķirības. Tagad ir 2010. gads, mēs joprojām visi esam eh, gandrīz jauni. Kas tad notika? Ir diezgan skaidrs, ka 2010. gadā bija šis slavenais darba seminārs, par ko visi runā. Novembrī tika prezentēti šie rezultāti, un komisija pieņēma lēmumu, ka kaut kas ir jādara šajā jautājumā, ka ir sistēmiska problēma, kas ir saistīta ar testēšanas metodēm, un ka metodas ir jāmaina. Un tad eh, janvārī 2011. gadā sākās šī testēšanas darba grupa, un kā jau es teicu, toreiz nebija pilnīgi skaidrs, ka mūsu metodoloģija, kuru mēs piedāvājām un kuru mēs aizstāvējām, tiks pieņemta no visām pusēm. Jūs zināt, ka toreiz bija četri dažādi varianti, kas tika piedāvāta. Uh, un mēs pilnībā atbalstījām vienu variantu. Un visbeidzot, eh, ja nemaldos, tas bija 2014. gadā, kad šis vien, viens variants tika pieņemts, bet toreiz tas nebija vēl skaidrs, jo toreiz bija dažādi viedokļi pat zinātnes pasaulē norādot uz to, ka ir jāsako ASV piemēram, eh, tas bija viens variants, modulēšana bija cits variants, tātad pagāja diezgan ilgs laiks, uh, Um, diskusijās un uh, cenšoties pārliecinot, veicot papildus testus, lai pierādītu, ka šī ir pareizā pieeja. Labi, tātad 2007. gadā, jūs sapratāt, 2010. gadā ir šis lielais darba seminārs, aicinājums rīkoties, 2014. gads, visbeidzot, viens variants tika pieņemts, 2017. gads, varbūt kaut kas mainīsies pat desmit gadi nebūs pagājuši. Tad, kad šīs, eh, šie pētījumi parādījās, vai kāds jautāja, jā, tas notiek eh, ar dīzeļa automašīnām, kāpēc tas nenotiek ar benzīna automašīnām, vai kādreiz tika uzdot šis jautājums? Mēs toreiz zinājām, ka benzīna automašīnas var izmantot ļoti efektīvu pēcapstrādes sistēmu, kas ir trīskāršais katalizators, kas ļoti labi darbojas gandrīz visos uh, darbības apstākļos. Un ja jūs paraugāties atpakaļ, tad iemesls, uh, kāpēc mums bija atšķirīgi standarti dīzeļa automašīnām un benzīna automašīnām, bija tāpēc, ka jau toreiz likumdevējs uh, atzina eiro 3, eiro 4 normas kontekstā, ka eh, dīzeļa automašīnām ir eh, vajadzīgs vairāk laika, lai attīstītu tikpat efektīvas pēcapstrādes sistēmas. Tātad jūs zināt, ka ir šīs atšķirības, ka ir piesāņojums, kas kaitē plaušām, jūs tikai uh, pētāt un uh, turpināt pētīt un nesakāt, ka jāpārtrauc lietot dīzeļa automašīnas, jo tas taču nogalina cilvēkus. Vai jūs tomēr uzdevāt šos jautājumus? Uh, Atkal, standarti atļāva augstākas emisijas dīzeļa automašīnām. Tāns kungs, Turmes kungs vēlāk. Jā, paldies, es uh, cenšos to visu saprast. Varbūt jūs varētu izskaidrot, kāpēc uh, nekad netikta izteiktas bažas. Vai tas ir tāpēc, ka jums nav komisijas mandāts uh, veikt izmeklēšanu par atslēgšanas uh, iekārtām, vai tas bija tāpēc, ka nebija pierādījumi par šādām iekārtām, jo mēs dzirdējām no Alkularī eh, kundzes par to, ka nebija bažu un nebija uh, pierādījumu, un jūs ļoti skaidri izskaidrojāt mandātu. Kas ir šis iemesls, kurš tieši? Es domāju, ka mums nebija pierādījumu par atslēgšanas ierīcēm. Uh, jo, lai e, tā būtu, tad ir jābūt pilnīgai sadarbībai no uh, autoražotāja puses vai tipa apstiprinājuma iestādes, jo, ja ierīce nav fiziska uh, ierīce, tad tā ir programmatūra un Ja nemaldos, tad vairākas reizes dažādi cilvēki šajā komitejā ir teikuši, ka pēc pilnīgas sadarbības no ražotāju puses tas ir neiespējami. Mēs to jau tiešām esam dzirdējuši, jā. Tātad jūs sakāt, ka nav pierādījumu, un ja būtu bijuši pierādījumi, tad jūs būtu veikuši eh, tālāks izmeklēšanas par atslēgšanas ierīcēm. Ir jābūt tehnoloģijai, kas, eh, vai metodoloģijai, kas jums ļauj testēt un eh, pārbaudīt aizdomas. Jā, ir ļoti uh, dīvaina uzvedība. Uh, Uh, kuru nevar uh, konstatēt testēšanas ciklā, bet to jau nevar tā pierādīt. Bet tas tad izraisītu papildus uh, jautājumus. Jā, ja mums būtu tāda metodoloģija toreiz izstrādāta tajā laikā, tad, protams, šis komisijas mandāts, tātad salīdzinot ar ASV aģentūras mandātu, komisijai tāds nav, tad, tātad nav uh, Tātad šis mandāts. Mandāts ir, eh, tagad jūs sakāt, ka tas ir mandāta dēļ. Vispirms ir jābūt eh, mandātam, lai izstrādātu metodoloģiju, eh, kā atklāt potenciāls atslēgšanas ierīces, un tad šīs lietas var pārbaudīt. Bet jā, ir šis jautājums, kāpēc mēs neizmeklējām. 2007. gadā, labi, runātais tiek pārtraukts, Tātad jūs teicāt, ka ja jums būtu bijušas aizdomas vai pierādījumi, ko mēs dzirdējām no uh, Hebenkunga, mēs dzirdējām par 30. aprīli 2012. gada ēpastu, protams, ir daudz vairāk ēpastu. 2010. gadā 15. septembrī bija viens ēpasts, kur ir runa par dīvaino uzvedību, kāda ir automašīnām. Ir arī 2008. gada 4. aprīļa ēpasts, kurā konkrēti tiek uzdots jautājums par atslēgšanas stratēģijām un ierīcēm. Un eh, šeit eh, tiek eh, iekavās pat minētas atslēgšanas stratēģijas. Atkal jautājums, kāpēc ar to nav pietiekami IRC mandātam, lai uh, izraisītu papildus izmeklēšanu? Man šķiet, ka šeit ir pietiekami elementu, lai uh, veiktu papildus uh, izmeklēšanu. Tas viss tika nosūtīts IRC diezgan uh, skaidriem vārdiem, kāpēc uh, tur netika veikts pēcdarbs. Uh, no mūsu pētījumiem ir skaidrs, ka ir uh, virkne dīzeļa automašīnu, kurās uh, ir atšķirības starp testa ciklu un reāliem braukšanas apstākļiem. Tātad ļoti racionāla un loģiska atbilde būtu, ka ir uh, Uh, sistēmiska problēma. Jūs varētu teikt, ka katrs, uh, uh, ka visi auto ražotāji krāpjas. Tātad, ja vēstulējums tiek norādīts ar jautājumu zīmi par atslēgšanas ierīcēm, kāpēc jūs nesat to izmeklējuši? Un es neredzu arī nekur nekādu atbildi, kas teiktu, ka tā pilnīgi noteikti nav krāpšanas atslēgšanas ierīce. Uh, Jā, tas ir tas, ko es cenšos jums izskaidrot. Pat Amerikas eh, vīdes aizsardzības aģentūra neidentificēja um, eh, atslēgšanas ierīces. To atzina uh, Volkswagen. Jā, bet tas tika atzīts pēc tam, kad tika um, konstatētas atšķirības, bet IRC nav neko tādu teicis. Komisija prasīja mandātu janvārī. Mums joprojām nav šis mandāts, lai izdarītu to pašu, ko darīja ASV vīdes aģentūra EPA. Tātad tas ir atkal tas mandāts. Tas ir diezgan mosinoši. Mēs runājam par mandātu, par pierādījumiem, tad par pierādījumam un mandātu. Mums nav nekādu pierādījumu par atslēgšanas ierīciem, bet ja jūs vēlaties izmeklēt, šos uh, gadījumus, par, uh, vai ir atliekšanas ierīts vai nav. Uh, ir ļoti grūti um, novērtēt un tagad rekonstruēt lietas, kas notika 2010. gadā ar to, ko mēs zinām tagad. Ja jūs redzat, ka ir plašs auto spektrs, kurām ir atšķirības, tad jūs izvēlētos visacīm redzamāko pieeju, proti mainīt metoloģiju, jo tas ir arī sistēmisks risinājums, un ko mēs iegūtu uh, te teorētiski, pat ja tas ir tikai teorētiski, ja jūs pierādītu, ka ir viena automašīna ar atslēgšanas ierīci, kas mums bija svarīgi, ir tas, lai būtu sistēmiska uh, pieeja, kas uh, izslēdz um, atslēgšanas ierīces. Es atvainojos. Uh, Es esmu joprojām neskaidrībā, vai mandāts vai pierādījuma trūkums, kurš bija tas vadošais faktors, kāpēc nav uh, tālāk izmeklēts šis jautājums. Es saprotu, kāds ir jūs, vai tās ir abas lietas, vai tas ir tas, ko jūs sakāt, jums nebija mandāts un jums nebija arī pierādījumi, pat ja mums uh, patiesībā ir uh, ieteikums, ka, ka jums bija pierādījumi. Es cenšos paskaidrot, ka mums nebija pierādījumu, mums nebija nekāda iemesla veikt izmeklēšanu par atcerēkšanas ierīcēm, jo mēs neko neidentificējām, kas norādītu, ka varētu būt atslēgšanas ierīces. Un tāpēc mēs loģiski izvēlējāmies sistēmisku risinājumu, un es atbildu uz jūsu teorētisko jautājumu, proti pat, ja mums būtu šī norāde, ka ir atslēgšanas ierīce, pat tad mēs eh, nevarētu izmeklēt, jo mums nebūtu mandāta un mums nebūtu arī pieejas tehniskajiem datiem, kas ir tikai autoražotājiem vai eh, tīpa apstiprinājuma iestrādē, iestādēm. Tātad tas ir ļoti teorētisks jautājums, uz ko arī tā atbildu. Mēs izvēlējāmies sistēmisku risinājumu, kas uh, Uh, vairs ne, nepadarītu iespējams atslēgšanas ierīces, jo Eiropā ir miljons pētnieku. Viss ir publicēts 2007. gadā, kāpēc neviens neatrada pētniecības, es atvainošu, atslēgšanas ierīces. Turmes kungs, uh, reglamentu jautājums. Vai mēs varam. 30 uh, sekundes nodziedēt uh, Happy Birthday. Nē, nē, mēs nedziedāsim. Maisners kundze, lūdzu. Jā, liels paldies. Es runāšu vācu valodā. Atļaušu jums uzlikt austiņas. Paldies. Jā. Jūs iepriekš teicāt, ka jūsu mandāts ir atbalstīt komisiju ar zinātnisko darbu, komisijas darbā. Tas, protams, arī ir labi, ka komisija ir atbalsts. Mums, protams, rodas jautājums, ja komisija ir arī likuma un līgumu sargātāja, un kopš 2007. gada bija likums par NOKS. Uh,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 Un, ja jūs tagad pamanījāt, 2010. gadā jūs teicāt, ka bija šis darba seminārs, kur tiešām viss tika uzlikts uz galda, ko jūs jau kopš 2007. gada bijāt atklājuši, vai tas nebija tā, ka komisijai bija jāpievērš uzmanība, vai jūs komisijai tomēr visu nepateicāt, un kāda bija komisijas reakcija, un vai tur bija arī pārstāvēts dalībvalsts, un jo jā, tad kuras un kā tās reaģēja uz šīm ziņām, kad jūs bijāt pamanījuši, ka kaut kas neštīmē ar likuma īstenošanu kopš kopš 2007. gada. That, uh, all... Es domāju, ka visi šie atklājumi, visi šie rezultāti, kā jau jūs teicāt, uh, tika prezentēti šajā darba seminārā un uh, pēc diviem mēnešiem tika izveidota darba grupa, lai risinātu šo problēmu, un šīs darba grupas rezultāts ir jaunais regulārais ietvars, ņemot vērā reālās braukšanas emisijas. Mēs uh, esam pionieri šajā metodoloģijā visā pasaulē. Mēs esam pirmie pasaulē, kam tā ir daļa no regulatorā ietvara. Es domāju, ka JRC mēs šajā jomā esam paveikuši labu darbu, un arī komisija ir labi strādājusi. Bet regulatorais process, es nejautāju, vai komisija ir paveikusi labu darbu. Mums tas nav saprotams. Uh, Komisija ir li, līguma un likumu sargātāja, un 2010. gadā jūs, kā zinātniskais, zinātniskā struktūra, kas sniedz padomus, informēja komisiju, ka kaut kas iet greizi, bet nekas uzreiz netika darīt. Tas mums ir nesaprotami. Un vēl viens jautājums. Uh, Jūs eh, nošķīrāt atšķirš, atslēgšanas eh, ierīces un atslēgšanas stratēģijas, un jūs teicāt, ka jau desmitajā gadā atklājāt atslēgšanas stratēģiju. Vai tas nebūtu bijis pietiekams iemesls, lai brīdinātu komisiju par to, ka kaut kas uh, ir. Uh, darīts, jo stratēģija vienkārši nozīmē, ka ir vajadzīgi instruments, lai atslēgtu šīs iekārtas. Atgriežoties pie slavenā, slavenās uh, definīcijas, uh, jeb jēdziena uh, atslēgšanas stratēģija ar jautājumu zīmi 2010. gada sēdes kopsavilkumā. Es gribētu tikai piebilst, ka toreiz mēs runājām par benzīna automašīnu, kura tika testēta mīnus septiņos grādos, uh, kas ir viens no eh, tagadējā likumdošanā noteiktajiem testiem, bet tagadējā likumdošana neliek mērīt mīnus 7 grādos NOx emisijas. Vienkārši nav nekādu um, limitu mīnus 7 grādos NOx emisijām. Ko mēs konstatējam? Mēs konstatējām, ka ir automašīna līdzīga kā citas benzīna automašīnas. Uh, uzrāda būtiskas atšķirības starp emisijām, kuras mēs mērījām 20 līdz 25 grādos, runājot par NOX, un mīnus 7 grādos. Tas uh, iespējams uh, bija veids, kā ievērot normas, uh, jo mīnus 7 grādos ir tikai uh, jāierobežo CO2 emisijas. Šī konkrētā automašīna uh, izdeva augstākas emisijas tikai augstā starta fāzē, kas ir uh, likumdošana arī noteikts. Tātad mums nebija nekādas aizdomas, uh, jā, tieši tā. Katrā ziņā tas bija signāls, ka mums kaut kas ir jāievieš arī NOX emisijām mīnus septiņos grādos. Jūs teicāt, ka atslēgšanas ierīces ir uh, programmatūra. Un jūs arī minējāt, ka pat ASV EPA uh, neatklāja uh, nekādu atslēgšanas ierīci. Vai tas vispār ir iespējams identificēt šādu ierīci? Mēs to neesam nekad uh, izdarījuši, bet uh, šobrīd uh, mēs izstrādājam metodoloģiju, ar kuras starpniecību varētu uh, identificēt aizdomīgas automašīnas. Bet tad atkal atgriežamies pie likumdošanas un likumdevēja vāras. Šobrīd, ja ir tāda aizdomīga rīcība, tad vienīgā iestāde, Eiropā ir dalībvalstu tipa apstiprināju ierā, ierīci, kur var vērsties pie autoražotāju un prasīt skaidrojums, kāpēc jūs izmantojāt eh, šādu stratēģiju, lai aizsargātu uh, dzinēju, vai to varat attaisnot, vai to varat izskaidrot, vai jūs varat mums sniegt tehnisko informāciju par to, kāpēc uh, tas tā ir un kā šī uh, stratēģija darbojas. Un tad šī uh, iestāde, kur to var darīt, var arī lemt, vai tā ir atslēgšanas ierīce, vai tā ir vienkārši uh, juridiska stratēģija, lai aizsargātu uh, dzinēju, bet bez pilnīgas uh, tehniskas dokumentācijas un informācijas. Tātad nav saiknes starp uh, jums un nacionālajām iestādēm. tās arī tiek e, informētas, tā tika informēta šajā darba seminārā 2010. gadā. Jā, visi tika informēti, jo tās bija zinātniskās publikācijās 2007. Gadā, gadā, formālajā 2010. un 11. un 13. gada ziņojumā, un tas tika prezentēts šajā darba seminārā, kur visi bija klāt. Bet komisijas e, pēcdarbs e, būtu bijis tikai likumdošanas jomā. Kiljonam kundze. Kiitoksia puhe. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze, eh, godātājs eh, Šutska hungs. Vēlreiz no paša sākuma pastāstiet man. Ja es pareizi sapratu, 13. E, gadā tika e, paziņots par to, ka laboratorijas mērījumos ir problēmas. Pēc tam jūs griezāties pie dalību valstu pārstāvjiem e, par to, ko viņi, kādi ir datiem viņi ir apkopoti. Jūs pēc tam to pastāstījāt komisijai, tā tad nekas konkrēts nenotika, vai tā ir? Un tagad jūs apgalvojiet, kāpēc tam jūs eh, cieši sadar ciešā sadarbībā ar komisiju esat bijuši jau visus gadus un ikvienā diskusijā, kad jūs uzstājaties mūsu priekšā, jūs mēģiniet mūs pārliecināt, ka visi JRC dalībnieki ir pilnīgi neatkarīgi, objektīvi un pilnīgi atklāti publiskojuši datus, un to arī darīs turpmāk, ja vai nu programmatūrā vai e, dažādās ierīcēs. E, ir kļūda un ja ir mēģināts kaut ko pārkāpt noteikumu ziņā. Kāpēc tad jūs to nedarījāt 13. gadā? Kāpēc jūs to nedarījāt šos četrus gadus? Kāpēc jūs nepubliskojāt šos datus, jo jau tad bija zināms, ka problēma ir samilzusi? Un nākamais, kā mēs nākotnē varam būt pārliecināti, ka jūs esat objektīva iestāde, jūs konkrēti pats esat pilnīgi objektīvs un neatkarīgs kas tad 13. gadā nebija publiskots, jo mēs jums e, ziņojumā e, norādījām kopš 7. gada publiskoto informāciju un ziņojums tad tika, e, ko tad jūs teicāt, kas tad 13. gadā netika publiskots, es nesapratu. Ei, Vān, mitā... Nē, nē. Kas toreiz jūs publiskojāt informāciju, bet nekas nenotika. Kāpēc? Kur, kur ir problēma? Kur bija problēma? Kāpēc, eh, kur šī informācija pazuda kosmosā? Kāpēc nekas nenotika? Tikai tagad, kad Amerika sacēla trauksmi, mēs tagad esam rasti bluķi un vairāk neko nevaram izdarīt. Well, uh, I... Atbilde. Nav jau tā, ka nekas nenotika. Jau pēc desmitā gada semināra tika izveidota darba grupa, kuras uzdevums bija izstrādāt pilnīgi jaunu metru, metodoloģiju, kas balstītos uz reāliem izmešiem uz ceļa. Tātad jau 11. gadā tika uz, uzsākt šis darbs, un šai darba grupai bija e, zināmas grūtības e, izstrādāt šo metodoloģiju un to pieņemt, certificēt pirmajā e, instancē. Kā jau es teicu, tika izskatītas četras iespējas. Pēc tam viņi griezami mums tika uzdots uzdevums šo metodoloģiju pieslīpēt un uzlabot, un tad mēs veicām pētījumu, kas tika nopublicēts 13. gadā un 14. gadā tika pieņemts pirmais Eh, normatīvais kopums, normatīvo aktu kopums. Tātad eh, visa šī ķēdīte ir pilnīgi loģiska, pierādījuma un tiem seko konkrēta rīcība. Mutta kuitenkin koko sen ajan. Bet visu šito laiku, visu šo laiku, visu šīs krāpnieciskās ierīces saslēgšanas stratēģijas tika darbinātas. Tātad nekas nenotika. Vai, ja es pareizi saprotu, Visi zināja, ka tiek izmantots atslēgšanas ierīces, un tomēr dažādu apsvērumu dēļ tas nekas netika darīts. Nē, tā jau, to, tā jau ir. Neviens nesaprata, ka tiek izmantotas šīs atslēgšanas e, ierīces. Un visu laiku šīs diskusijas starp neatbilstību laboratorijas un reālajiem izmešiem bija doma, ka tā ir laboratorijas metodoloģijas problēma, ka metodoloģija nebija pilnvērtīga e, un ka tā bija sistēmiska problēma. Un e, šī sistēmiskā problēma, šī darba grupa to mēģināja izpētīt, un tas e, noveda pie zinātnes un pētniecības likumdošanu, kas mēģināja situāciju uzlabot. Un šobrīd situācija ir labāka. Uh, Tāpēc e, es mēģinu to jau pateikt visu laiku. Eiropas Savienība ir vadošā visā pasaulē un pārējie, pārējās valsts mums nesako. Turmes kungs. E, pavisam īsi, saka Gabrandī kungs. Šuska kungs teica, ka 4. maijā uh, tas bija arī ēpastā, um, um, tika prezentēti šie dati RMD darba grupā. Bet komisija saka, ka, ka tikai 24. maijā, tā tad 12. gada 3. maijā tā bija cita darba grupa. Varbūt, ka Šutskas kungs varētu paskaidrot, kas tā bija par darba grupu. And, um, sorry, but uh, I do not. Es neatceros konkrētas tikšanās reizes un datums, ja vēlaties, var to konkrēti pārbaudīt. Jā, labi, lūdzu, pārbaudiet, saka prieksēdētāji, un tad atsūtiet mums. Turmas kungs. Sučahungs eh, savās atbildēs, asto, rakstiskajās atbildēs uz astoto jautājumu, jūs teicāt, ka pēc oficiālā ziņojuma nopubliskošanas ir bijis iekšējās. Uh, pārbaudas process vai starp JRC un eh, Enterprise ģenerāla direktorāta ir notikusi e-pastu apmaiņa, un, ja jā, tad vai ir bijis eh, protokolēta šī korespondence, vai ir bijusi e-pasta apmaiņa? That, uh, uh Visi e-pasti ir jums nosūtīti pavisam kopā. Jums ir nosūtīti pāri par 300 dokumentiem. Es eh, tiešām nevaru jums konkrēti pateikt. Tātad Turmas kungs turpina. Mēs neesam saņēmuši nevienu ēpastu, kurā e, tiktu diskutēts par GSE. Nav neviena šī eh, dokumenta. Tātad 9. gadā e, tika veikta pārpauda. Martīnī kungs, jūs jau 10. gadā strādājāt šajā, šajā komandā. Kas tad notika 10. gada sākumā līdz e, novembrim? tad e, nebija vispār e, apmaiņas starp šo izpētes centru un DG Enterprise. Martīnī kungs. Es pajautāšu kolēģiem, kur sagatavoju šo ziņojumu. Turmas kungs turpina. Nē, tās ir pilnīgi divas atšķirīgas lietas. Pirmais ir ziņojums, un būtu ļoti labi, ja mēs zinātu, kurš to sagatavoja. Un otrs, jūs bijāt pārbaudošās komandas sastāvā. Kurš tad bija atbildīgais DJ Enterprise? Steiner kungs? Martīnī kungs? Nē, es eh, neietilpu testēšanas komandā. Es e, toreiz nodarbojos e, citā pētniecības grupā, un līdz ar to man Turmes kungs atkal pārtrauc. Tad e, Sučs kungam jautājums. Tā tad bija JRC komanda, kas veica pārbaudas. Vai jums bija kāda ēpastu apmaiņa ar dažādiem ģenerāldirektorātiem? Jūs sakiet, ka nē un e, mēs e, jums uzdevām jautājumu. Visa e, formāla un neformāla korespondence no 9. gada 1. janvāra līdz 11. gada 31. E, decembrim mums nav vispār zināma nekāda korespondence šajā laikā. Jūs nobloķējāt šos ēpastus. E un eh, es vairāk neakceptēju un netaisos piedalīties šajā spēlītē. DJ Enterprise eh, ierēģi nevēlējās, lai JRC kaut ko pasāktu. Jūs vai nu melojiet, vai vienkārši neziniet. 10. gada septembrī ir ēpasts, kurā kāds griežas pie JRC ar jautājumu, kāpēc jūs neveiciet šo MDC testēšanu. Tā, tas ir tieši tas, ko amerikāņi izdarīja un ko JRC četras mašīnas pārbaudīja, skaidrs zinot, ka atslēgšanas ierīces tiek izmantotas. Tātad visi zināja, ka tiek izmantotas atslēgšanas ierīces, Un tas ir jūsu atbildība, Sučas kungs, mums atsūtīt šos ēpastus. Un jūs melojiet, apgalvojot, ka mēs visu korespondenci esam dabūjuši. Šuckas kungs, jūs nesaņēmāt visus ēpastus, es jau teicu, ka JRC mēnesī Turmes kungs ir iekārsis un saka, nē, mēs neesam saņēmuši vispār nevienu ēpastu. E <clears throat> <clears throat> starp JRC un e, DJ Enterprise gandrīz divu gadu e, garumā. Tas nav normāli. Un jūs esat atbildīgs. Jūs esat atbildīgs par to, kāpēc jūs mums nesat atsūtījuši šo korespondenci. Mums, e, mēs pieprasījām ēpastus darbības līmenī, nevis kaut kādus abstraktus, tieši kas attiecās uz šo tēmu. Mēs šorīt nosūtījām vēl ēpastu, jautājot un paģērot šos ēpastus. Un komisija ir atbildējusi, ka viņi atradīs šos ēpastus. Turmas kungs turpina. Komisijas stratēģija ir sekojoša. Mums ir uzklausīšana, mēs nesaņemam adekvātus ēpastus. Šī ir sestā uzklausīšana, kad mēs uzklausām komisijas e, pārstāvis. Tātad, komisijas pārstāvis šeit ierodās, mums nav nepieciešamās informācijas. Visticamākais, ka mēs šo informāciju, šos ēpastus saņemsim šovakar septiņos. Es uzskatu, ka tas ir negodīgi un nerespektējoši attiecībā pret mūsu komitejas deputātiem. Jums, Šuckas kungs, ir zinām šī komisijas ierēģa stratēģija mūs eh, neinformēt un nesniegt mums šos ēpastus. Situācija ir turpinājusies jau mēnesiem, mēnešiem, un Šuckas kungam tas ir jūsu uzdevums mums šos ēpastus atsūtīt. Uh, Šuts kungs, man nav neviena ēpasta par šo periodu. Ko jūs uz to man atbildēsiet? Šuts kungs, es jums atbildēšu to, ka mēs esam organizācija, eh, bet eh, es vēlētos eh, dzirdēt pamatojumu jūsu apvainojumiem, lai nebūtu tā, ka ik viens var mētāties ar apvainojumiem un pamatojumu tam nav. Ja jūs man apvainojat, ka es bloķēju ēpastu e nosūtīšanu jums, tā tad, ja jūs apgalvojat, ka JRC ir sniegta pavēle nenosūtīt šos ēpastus e vai kaut ko citu, turmas My okay. question, I, no, no, no, no. Stop, my stop, question stop. is, no, my question shouted. is the following. Please, please, this is, we, this both, is unbelievable that both unblocking, and there is evidence that no, unblocking. No, sorry, sorry, both of you. This... Prieksēdētāji, lūdzu neklieksim viens uz otru. Mēs saņemsim šo informāciju un mēs turpināsim darbu, un es domāju, ka, ja tas būs nepieciešams, tad izmantosim mūsu spēkus, lai saņemtu šos ēpastus. Turmas kungs, jūs ziniet, ka es daru visu, kas ir manos spēkos. Es tiekos ar ļoti daudziem komisijas pārstāvjiem, kuri ir nikni un emociju pārpilni. Es daru visu, kas manos spēkos. Eh, eh, Paldies! Prieksēdētājs kundze, Sakēvī kundze. Un eh, paldies, eh, Šuca kungs, par jūsu eh, teikto. Es personīgi uzskatu, ka šī stratēģija rada vēl lielāku nesaprašanos. Un šķiet, ka arī dalību valstis nav bijušas savu uzdevumu augstumos, ne tikai komisija. Zināmā mērā Protams, vainīgi ir visi, bet mans jautājums ir sekojošs. Šķiet, ka tas, ka kaut kas nav kārtībā, ir bijis zināms jau desmit gadus. Un šie reālie izmešu rādītāji, vai jums nešķiet, ka tas ir vairāk tādas ticības jautājums, kā uh, sudrabas šķidrauts to visu atrasinās. Bet um, mums ir nepieciešama paradigmas maiņa, lai cilvēki saprastu, ka eh, dīzeļmotori varbūt nav tik labi, kā viņiem ir stāstīts. Iespējams, ka šajos desmit gados, kas ir zaudēti, mēs varējām izstrādāt un ieviest citus tehniskus pasākumus bet um, ERD, šī saslēgšanas stratēģijas, vai jūs tiešām nezinājāt par to eksistenci? I think there was, a, uh, or there is a general agreement that <clears throat> our... Jā, šķiet, um, ka RDE ir labākā testēšanas metode. Protams, tehnoloģiska attīstība notiek, un to mēs esam mēģinājuši uh, arī vairākas reizes eh, arī parādīt eh, komitejas deputātiem, kad viņi apmeklē ģērcē. Tātad eh, elektromobīļos vairāk nebūs šī izmešu aktualitāte un parādās hibrīda mašīnas, parādās elektromobīļi, notiek e, tā tad tehnoloģiskā attīstība un notiek attīstība arī dažādos sensoros, kas ir iestrādāt mašīnās. Tātad metodoloģija attīstās un tehnoloģija attīstās. Metodoloģija attīstās arī tādā ziņā, ka likumdošana tiek uzlabota. Un runājot par desmit gadiem, e, tas ir ļoti ilgs laiks tehnoloģiskās attīstības ērā. Un ehm, visticamākais, ka pavisam drīz mēs varēsim sakot līdzi ikvienai mašīnai, ikvienas mašīnas rādītājiem, kas brauc pa mūsu ceļiem. Un ehm, <clears throat> es esmu pārliecināts, ka tas notiks pietiekam drīz, nevar jums pateikt datumu, un tomēr piecus gadus tas prasīs mums e, būs iespēja sekot līdzi daudz lielākam mašīnu skaitam. Un e, paldies! Paldies! Tad vēl pēdējais jautājums. Ja nu tas gluži nebija tomēr precīzi precīz atbild uz manu jautājumu, varbūt es sākumā nedzirdēju, es nedaudz nokavēju. Tagad par uh, to lomu, kuru spēlē JRC e šajā jaunajā priekšlikumā par tipu apstiprinājumu automašīnām. Protams, eh, iekļaujot arī tirgus uzraudzības eh, jomu, kāda būs nākotnē jūsu centram. Vai tā būtu arī loma, ko eh, jūsu centrs varētu pildīt jau tagad, lai uh, reaģētu uz problēmām, kuras ir bijušas tirgus uzraudzībā tagad. So I mentioned that uh, what we can ja mums būs mandāts, šobrīd mums tāda nav, mēs varam uh, sākt uh, analizēt 40-50 mašīnu pārbaudu un uh, pārbaudīt to izmešas jau rītā. Bet ko mēs šobrīd varam izdarīt? Šobrīd notiek tāda kā komisijas starpnieka lomas īstenošana šajā procesā patreizējā likumdošanas ietvarā. Mēs e, esam gatavi sadarboties ar tipu apstiprināšanas iestādēm dalību valstīs un e, esam gatavi palīdzēt stiprināt šo iestāžu lomu. Bet eh, šobrīd tas balstās uz brīvprātības principa. Esam izstrādājuši metodoloģiju. Ir vairākas iestādes, kuras ir griezušās pie mums ar lūgumu izmantot mūsu laboratorijas un mūsu ekspertīzi. To mēs visu varam pasākt patreizējās likumdošanas ietvarā bet eh, šķiet, ka pavisam drīz likumdošana mainīsies, un tad mēs varēsim veikt šo tirgus uzraudzīšanas darbu un arī eh, tipu certifikācijas uzraudzību. Okay, this, uh, concludes, uh, the question. Līdz ar to jautājumi ir beigušies šajā uzklausīšanā. Gribētu jūs informēt par ēpastiem. E Tā kā komisija ir klāt un arī jūs esat klāt, nevaru šeit neko apšaubīt. Protams, ka mums trūkst informācijas par konkrētiem periodiem, un tas ir mazliet dīvaini. Es pat varētu saprast, un es šeit izsakos atklāti, ka ir vajadzīgs laiks, lai saku, apkopotu visus ēpastus, bet nedrīkstētu būt tā, ka par kādu periodu šo ēpastu vispār nav. Mēs vēl jums nosūtosim šādu lūgumu rakstveidā, bet jau tagad eh, gribētu jūs aicināt sagatavot šo informāciju. Ja e-pasta parādīsies, tad mēs noteikti jums uzdosim jautā, jautājumus arī rakstveidā, bet jebkurā gadījumā liels paldies, ka ieradāties un atbildējāt uz šiem jautājumiem. Mr. DeSanti, I immediately give you the floor to do some introductions and then we go to the, to the questions. Lūdzu, jums tagad vārds ievadvārdiem, un pēc tam jums uh, uh, varbūt varētu atbildēt arī uz jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, un labdien! Es uh, gribētu tikai sniegt īsu kopsavilkumu par to, ko Es jums teicu, kad jūs ieradāties izprā, vienkārši pastāstīšu, ko mēs darījām izprā. Kā jūs zināt, es esmu bijušais enerģētikas un transporta institūta direktors, tāpēc eh, pirmkārtām vēlētos teikt lūk, ko. Eh, šī institūta mērķis bija atbalstīt zinātniskā un tehniskā veidā politikas procesus Eiropas komisijā, tātad eh, izaugsmas, enerģētikas, klimata ģenerāla direktorātiem, un jo īpaši arī Eiro 5 un Eiro 6 eh, pasažieru automašīnu izmeši, CO2 izmeši, smagās automašīnas un tā tālāk. Tātad tas bija mūsu galvenais darbs. Kā jūs zināt, mēs eh, sākām uh, darbu Vēl pagājušajā gadsimtā uzsākām pirmo laboratoriju 2000. gadā, un eh, Langis kungs no Eiropas parlamenta bija atbildīgs par vienu no šīm pirmajām laboratorijām. Un eh, jau atbildot uz jautājumu, vai ir iespējams eh, izveidot kaut ko tādu, Uh, Eiropā, kas jau pastāv ASV. Tātad mēs izveidojām šo laboratoriju un 2000. gadā sākām sadarboties ar galvenajiem lēmumu pieņēmējiem. Nekavējoties tajā pašā 2000. gadā, mēs sākām pētīt Eiro 5 direktīvu, domājām, kā to pārskatīt, un galvenokārt šeit bija runa par daļiņām, tātad nanodaļiņas, ultradaļiņas bija galvenās problēmas dīzeļdegvielai. Pēc tam turpinājām darbu. 2003. gadā mēs sākām uh, strādāt arī ar smagajām automašīnām. Mēs vēlējāmies izveidot jauno Eiro 6. Tātad paralēli strādājām pie uh, smagajām automašīnām, Prems un Eiro 6. Pēc tam 2000. 2005. gadā, kad mēs bijām pabeiguši sagatavošanos Eiro 5, vīdes ģenerāldirektorāts mums jautāja, vai mēs varētu sākt pētīt reālos braukšanas izmešus, jo uh, gaisa kvalitātes mērījumi, kas eh, tika veikti Eiropā, nenorādīja, ka gaiss kļūtu tīrāks. Tātad, neskatoties uz to, ka samazinājās NOX eiro 2, eiro 3, eiro 4, pēc tam eiro 5. Mēs sākām darbu no jauna, sākām izstrādāt tehnoloģiju, balstoties uz port fakultatīvajām mobilo emisiju sistēmām. Tātad mēs sākām darbu 2007. gadā, lai iepirktu atbilstošas mērīšanas ierīces. 2007. gadā mēs sākām darbu, strādājot pie Eiro 4 un Eiro 3 automašīnām. Vēlāk, vēlāk sākām mērījumus arī ar Eiro 5 automašīnām, kad tās parādījās tirgū, tas bija apmēram 2009. gadā. Kā jau Vladimirs norādīja, mēs pabeidzām savu eksperimentālo kampaņu 2010. gada sākumā, 2009. gada beigās. 2010. gadā mēs bijām gatavi sākt veikt analīzes sākām dialogus ar mūsu kolēģiem, un tā kā mēs sapratām, ka ir ārkārtīgi svarīgi informēt zinātniekus, lēmumu pieņēmējus, iesaistītās puses, dalībvalstis un rūpniecību par šīm milzīgiem atšķirībām starp uh, testiem uz ceļa un laboratorijās. Uh, norganizējām semināru un balstoties uz šiem pierādījumiem izveidojām darba grupu par reāliem braukšanas izmešiem. Sākām darbu 11. gada janvārī. Pēc tam bija vajadzīgi divi gadi, lai izlemtu, iet mūsu izvēlētajā virzienā, tātad eh, mobilās mērīšanas ierīces. Šī darba grupa tātad pieņēma šādu lēmumu. 2012. Mm, gada oktobrī nolēmām tātad strādāt pie šīm mobilajām ierīcēm. Visi piekrita, ka tas ir vienīgais veids, kā var patiešām izmērīt eh, izmešus uz ceļa. Pretējā gadījumā mums atkal ir jāatgriezas laboratorijās, un lai cik laba šī laboratorija būtu, tā tomēr nav no reālā dzīve. Un mm, atkal bija vajadzīgi divi gadi, lai sagatavotu pirmo priekšlikumu pirmajai RDE pakotnei. Tikai tāpēc, ka mums vajadzēja izlemt par metodēm, kas tiks izmantotas eh, datu izvērtēšanā šādos robežu apstākļos. Tātad pirms tiek eh, panākta vajadzīgā vienprātība un pirms tiek iegūti visi apstiprinājumi, ir vajadzīgs laiks. Ir jāpārliecina eksperti, un pēc tam ir jānonāk pie vienprātības. Bija vajadzīgi apmēram četri gadi, lai sagatavotu pirmo priekšlikumu um, par RD pirmo pakotni, un tad par to tika nobalsots 2015. gada maijā. Nu, tā būtu chronoloģija attiecībā uz uh, mūsu testu metodēm. Ko tad mēs vēlāk darījām? Mēs turpinājām darbu uh, sadarbojāmies ar dažādām iesaistītajām pusēm un esam nokļuvuši pašreizējā līmenī. Un varu jums pavisam īsti pavēstīt, ka pašlaik esam izstrādājuši vislabāko iespējamo tehnoloģiju, par ko esam ļoti lepni. Un eh, šī tehnoloģija ļaus nākotnē mērīt reālos izmešus. Uh, Koreja, Ķīna un arī ASV ir izņē, izlēmušas pieņemt šādu pašu tehnoloģiju. Tad uzskatu, ka mēs esam izvēlējušies pareizo virzienu. Mēs neizvēlējāmies kaut kādas dinamiskās pārbaudas, kas jebkurā gadījumā notiktu laboratorijā. Mēs izvēlējāmies revolucionāru pieju, un šis solis ir izšķirošs nākotnē. Tātad reālie braukšanas izmeši un to grozīšana būs daudz sarežģītāka. Būs eh, sarežģīti arī nesasniegt eh, likumdošanā noteiktos izmešu standārtus. Tātad ir ļoti būtiski, eh, ka dalībvalstis un komisija ir izvēlējušās tieši šo virzienu. Noslēgumā pirms jautājumiem var pateikt lūko. Kas tad īsti Eiropā trūka? Un kas mums pašlaik ir vajadzīgs? tā ir spēcīga tirgus uzraudzības stratēģija un programma. Tieši tā mums trūkst. Ja mēs salīdzinām ASV un Eiropu, mēs te varam runāt par dažādām detaļām, bet tomēr tie runa par ekvivalentām sistēmām. Bet ASV jau gadiem ilgi viņiem ir bijusi spēcīga vīdes aizsardzības aģentūra, kas darbojās kā tirgus uzraudzības iestāde. Eiropā tādas iestādes nav. Mums ir šis apstiprināšanas ietvers, tāpat arī mēs esam noteikuši visas vajadzīgās mm, prasības, kas būtu jāievieš nākotnē, bet galvenais ir domāt par to, kā tas viss tiks īstenots. Īstenošanai mums ir vajadzīgs ļoti skaidrs politiskais mandāts par to, kura iestāde būs atbildīga par izmešu mērīšanu. Mums ir vajadzīgi arī zinoši cilvēki. Ja jums trūkst šo ļoti labo zināšanu šajā ārkārtīgi sarežģītajā jomā, un jūs nevarat eh, izraistīties tehniskā dialogā um, no rūpnieku vides, tad tas vairs nebūs iespējams. Tātad ir vajadzīgs skaidrs politiskais mandāts, zināšanas un caurcamība. Uzskatu, ka vienīgais veids, kā nodrošināt to, un es uzskatu, ka komisijas priekšlikums iet pareizajā virzienā, mums ir vajadzīgas tīpa apstiprināšanas iestādes ar priekšādātāju, kur mēs varētu nodrošināt datu apmaiņu. Te nav runa tikai par uh, kaut kādiem kvalitatīviem datiem, te ir runa par reāliem datiem, kur tiktu pateikts, ka, ja Santī, teiksim, kļūdās, tad mums ir jāiet dziļāk un mums ir jāatrod risinājums, vai nu mēs to akceptējam vai nē. Tieši tas arī nodrošinās pārmaiņas. Uh, Uzskatu, ka, ja runa par kopējo pētniecības centru, tad, ņemot vērā mūsu iepriekšējo pieredzi, mēs esam piemēroti šai lomai. Mums ir laboratorija, mums ir pieredze un arī starptautiska reputācija. Ja jūs izvēlēsieties šo risinājumu, mēs to varēsim uh, sākt ieviest jau rīt. Ļoti labi. Gerbrandīkungs. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī Desantīkungam par ļoti skaidriem apgalvojumiem un arī apņēmību rīkoties. Vispirms gribētu pievērst uzmanību nevis um, atslēgšanas ierīču juridiskiem aspektiem, bet gan gribētu runāt par automašīnu neracionālo uzvedību testu laikā, un jo īpaši uz ceļa. Jūs jau Kopš 2007. gada atklājāt, ka automašīnas uzvedas dīvaini, neracionāli testēšanas laikā, ja tiek eh, salīdzināta to darbības ceļa. To pašu mēs pieredzējām NV uh, eh, ģenerāla direktorāta paziņojumā. Vai jūs apspriedāties par to arī ar Enterprise ģenerāla direktorātu, kurš bija atbildīgs par tiesību aktiem šajā jomā? Uh, Mums radās iespējas, ka viņi tā kā negrib uzklausīt šo ziņu. Pavisam skaidri. Lai ko mēs darītu, mēs eh, visu darām eh, sadarbojoties ar visiem iesaistītajiem ģenerāldirektorātiem. Kā jau es minēju, mēs uzsākām šo izmeklēšanu par reālajiem nokas izmešiem, tāpēc, ka bijām saņēmuši skaidru mandātu no vides ģenerāldirektorāta. direktorāta Tātad 2005. Eh, gada augustā tika parakstīta šāda vienošanās. Protams, mēs apspriedāmies arī ar vīdes, eh, grau un klīma ģenerāla direktorātiem. Mēs apmainījāmies ar mūsu rezultātiem un dokumentiem. Tātad arī uh, Enterprise ģenerāla direktorāts tika informēts. Otrais jautājums. Tas attiecas uz RDE testu ļoti lēno procesu. Uh, 2010. Eh, gada oktobrī, lūk, es tagad nolasīšu kopsavilkumu, RDE testu metodēm vajadzētu būt pieejamām līdz 2012. gadam, tas ir pēc diviem gadiem. Kas īsti nogāja greizi? Kāpēc bija vajadzīgs tik daudz gadu, lai attīstītu šīs metodas? Viens no iemesliem ir tas, ka bija vajadzīgi vēl divi gadi, lai atzītu, ka mobīlo ieroču metode būtu vislabākā. Vai jūs varētu to uh, izstāstīt detalizētāk. Piekrītu jums, bet nu šeit ir runa par reālo pasauli. Mēs sākām sadarboties un varbūt varu paskaidrot vēl labāk. Tad, kad sākām sadarboties 2011. gadā, tika piedāvātas divas metodas. Mums vajadzēja izvēlēties, kuru mēs izmantosim. Mēs nācām klajā priekšlikumu par mobilajām ierīcēm, tāpat bija vēl viena iespēja, kas vairāk vai mazāk kopēja ASV ierīci un tāpat arī nejaušā cikla metode. Kā jūs zināt, mēs nenonācām pie vienprātības. RDE grupas dalībnieku vidū līdz pat 2012. gada oktobrim. Tātad šie dalībnieki ietvēra arī rūpniekus. Tie varētu būt pat vairāk nekā 50% no dalībniekiem. Es nezinu, vai viņi bija vairāk par 50%, bet tātad tīpa apstiprināšanas pārstāvji, NVO, automašīnu ražotāji, komisija. Es nezinu, vai viņi bija 50%. Tātad mēs uh, uh, par to runājām, un tad pienāca brīdis pieņemt lēmumu. Bija vajadzīgi uh, Vairāki mēneši mēs apspriedām viens un tos pašus jautājumus vairākās sanāksmēs. Var teikt, ka politiskā ziņā tas bija sarežģīti. Tātad mēs runājam šeit par tehnisku komiteju, bet jūs pieminat politiku. Cilvēki, kas piedalījās šajā sanāksmēs, man stāstīja, ka ir pilnīgi skaidrs, ka rūpnieki tīši mēģina palēnināt šo procesu. Vai jūs piekrītat? Nu, teiksim tā, mēs ļoti daudz diskutējām, daudz sanākšņu gaitā. Mēs eh, it kā pabeidzām runāt, pēc tam atkal atsākām šo jautājumu. Tātad mums vajadzēja runāt neskaitāmas reizes. Mēs runājām pat par tādiem jautājumiem, kas it kā bija noskaidroti un uh, izlemti. Un eh, tas, ka nav protokolu, tas varbūt arī visu palēnināja. Nē, nē, protokoli ir. Mēs uh, pierakstījām visus secinājumus, bet mēs nevaram turpināt darbu, neuzklausot pārējos. Tātad šīs diskusijas ir sarežģītas. Domāju, ka beigās mums eh, pat paveicās, ka mēs eh, visus pārliecinājām par savu metodoloģiju, kas ir patiešām neatkarīga. Tā nav nekāda sakara ar laboratorijām, transporta līdzekļiem un tā tālāk. Un Tā ir viena reāla priekšrocība, ko mēs eh, no tā visa guvām. Gīzekis kungs. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī, Desantīkungs, ka jūs eh, ieradāties pie mums atbildēt uz eh, jautājumiem. Šuskats kungs nevarēja atbildēt detalizēt uz manu jautājumu, jo viņš attiecīgajā periodā vēl nedarbojās šajā amatā pētniecības centrā. Jūs tolaik 2012. gadā tur strādājāt. Es šeit tagad atsaucos uz e-pastiem, kas ir mūsu rīcībā. Tātad, Klods, eh, tur mēs jau norādīja, ka būtu labi, ja šie e-pasti būtu pieejami pilnā apmērā. Es arī negribētu teikt, ka Šūcas kungs eh, ir saņēmis politisku mandātu, lai mums eh, nenodotu šādus ēpastus. Nu, tad, tad tam vajadzētu būt arī uh, kaut kur parādīties. Jā, 1,9 miljoni gadā ir ļoti daudz, un, protams, ir jāzina arī, kā tos arhivēt ēpasti, kas ir mūsu rīcībā, ir jau diezgan interesanti, un mēs varam izdarīt par tiem secinājumus. Tātad 30. aprīlis 2012. gads. Šeit ir runa par NOx izmešiem, kas ir atkarīgi no dzinēja sākotnējās temperatūras. Tātad, ja dzinējs sāk darboties zem 20 grādiem un virs 30 grādiem, tad tas uh, noved pie ļoti liela noks izmešu palielinājuma. Jūsu iestāde pēc tam runā par ciklu apiešanu un par atmiņas ietekmi, kamēr komisijas tekstā tiek runāts par smagu ciklu apiešanu. Nāsmu tehniķis. Īsti nezinu, ko tas nozīmē. Nu, ja eksperti tagad savā starpā tiekas un viens saka, ka te ir tikai cikla apiešana, otrs saka, ka smaga cikla apiešana, kādas īsti ir atšķirības? Varbūt būtu labāk paskaidrot kādu punktu. Tolaik ik viens pasaulē Nu, neviens pasaulē nebija pārsteigts, redzot, ka pastāv atšķirības starp ciklu un reālo pasauli. Un vienkārši tāpēc, ka šis cikls bija absolūti neadekvāts. Tieši tāpēc šī cikla apiešana nebija pārsteidzoša. Tātad tiklīdz jūs pārējiet kaut kādas robežas, tā skaitā arī cik lietoros, tad rezultāti ir atšķirīgi. Bet jautājums, protams, ir par to, cik liels ir šīs atšķirības, vai to var tehniski izskaidrot vai nē. Tieši tāpēc mēs vēlējāmies labāk saprast reālos izmešus. Bet jau no paša sākuma, ja jūs atceraties, tad, kad mēs eh, uzklausījām uh, vīdes aizsardzības aģentūras pārstāvi no SV un jautājām, uh, ko, kā jūs reaģējāt uz šo 2011. gada centra ziņojumu. Uh, Mēs nebijām pārsteigti, viņš teica. Mēs sapratām, ka šie cikli ir ļoti neadekvāti reālajai dzīvē. Tātad mums vajadzēja pēc iespējas ātrāk attīstīt ticamākas metodas, un tas bija RDE process. Tieši tāpēc mēs nekavējoties koncentrējāmies uz reāliem braukšanas izmešiem. Cik lapiešana nemaz nebija pārsteidzoša. Um. Paldies. Vēl uh, papildi jautājums. Un Turmes kungu gribētu papildināt. Ja mēs saprotam, ka šī ēpastu saraksta nav pilnīga, un ja jūs varētu dot savu kopsavilkumu par jūsu darbu no 10. līdz 13. gadam, vai jūs fiziski kaut kā arhivējāt šos ēpastus, vai viņi atrodas uz servera, vai tos var izlasīt? Vai arī vienkārši kā šeit parlamentā pēc sešiem mēnešiem ēpasti tiek dzēsti? Uh, Tātad, vai pastāv uh, kaut kā tehniska problēma, vai pastāv iespējas šos ēpastus atjaunot? Vispirms, atzīšos, ka neesmu IT eksperts, taču es būtu pārsteigts, ja mēs nevarētu atjaunot šo ēpastu sarakstī. Es domāju, mēs varam vēlreiz eh, to pārbaudīt. Es nebiju iesaistīts, bet. Uh, Es uzskatu, ka mums nevajadzētu rasties problēmām, mēģināt atrast ēpastus, kas tika nosūtīti šajā periodā. Nu, vēlreiz norādīšu, ka neesmu IT eksperts. Atklāt sakot, mums ir ēpastu arhivēšanas sistēma, un tiek arhivēti ēpasti, kas tiek uzskatīti par svarīgiem, par būtiskiem. Un tad mums ir automātiska sistēma, kas dzēš eh, ēpastus ik pēc sešiem mēnešiem. Ja jūs eh, nenoglabājat e-pastus konkrētos eh, folderos, konkrētās mapēs, tad viņi tiek izdzēsti. Paldies, tagad Vandi Kampa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Santīkungs, jūs eh, jau kādu brīdi darbojaties šajā vidē, un Tagad jūs esat tā kā palēcis uz priekšu, tas, protams, ir ļoti gudri no jūsu puses, bet es gribētu zināt, kādu lomu jūs spēlējāt un kādu lomu uh, spēlēja jūsu iestāde, izvēloties starp dīzeļdegvielu un benzīnu. Vai jūs sekojāt eh, rūpniekiem, vai arī jūs eh, teicāt, ka mm, vajadzētu uzmanīties, ka šīs daļiņas ir pietiekami bīstamas, varbūt labāk izvēlēties benzīnu. Varbūt jūs varētu uh, precizēt jūsu viedokli šajos jautājumos. Okay, so first of all... Vispirms. Uh, pētniecības centrs nepieņem lēmumu, kādā virzienā iet. Tad kad mēs sākām strādāt, bija jau izdarīta izvēle attiecībā uz dīzeli. Tik uzskatīts, ka dīzels ir labs risinājums Eiropai, jo tas ļauj ietaupīt eh, degvielu, patēriņš ir mazāks. Mēs uzskatījām, ka tā varētu būt laba tehnoloģija Eiropai. Kā jūs zinat, energoefektivitāte Eiropā ir ļoti būtisks jautājums, gan agrāk, gan arī tagad. Tieši tāpēc principā tas netika uzskatīts par sliktu risinājumu. Problēmas sākās uzreiz pēc tam. Mēs paskatījāmies uz uh, dīzeļa ietekmi uz vidi, tad, tad NOX, bet pirms uh, tam tās bija arī daļiņas. Tieši tāpēc mēs uh, sākām pievērst uzmanību ietekmei uz vidi. Mēs nedomājām tādos stra tādās strateģiskās līnijās, vai benzīns būtu labāks par dīzeli, uh, nu, un tā tālāk. Mēs neuzskatījām, ka viena no šīm divām tehnoloģijām būtu uh, vienīgais risinājums. Tātad mēs mēģinājāmies nodrošināt, lai automašīnas būtu videi draudzīgas. Tātad mēs mēģinājām arī samazināt ietekmi uz vīdi automašīnu lietošanas laikā. Tāda sākām ar daļiņām un pēc tam ar NOX. Ja uh, tiek ļoti labi piemērotas, izmantotas pašreizējās tehnoloģijas, kas ir ļoti labas, tad dīzeļa ietekme uz vīdi ir tieši tāda pati kā benzīnam, un dažos gadījumos eh, benzīns ir pat sliktāks. Bet no vīdes viedokļa ar šīm jaunajām um, tehnoloģijām pēc lietošanas dīzels pielīdzināms benzīnam. Tātad. Uh, Vai eh, no zinātniskā viedokļa jūs pievērsāt uzmanību dīzeļa trūkumiem? Jā, es domāju, ka mēs esam vienmēr publiskojuši visus eh, mūsu atklātos rezultātus. Esam arī parakstījuši sadarbības līgumus ar visiem iespējamiem pētniecības centriem pasaulē eh, - Koreju, Ķīnu, Japānu, ASV. Domāju, ka mēs Šo problēmu pētām no visiem aspektiem, no 360 grādiem. Kā komisija ņem vērā jūsu rezultātus? Jūs galu galā atklājāt diezgan daudz lietu, jūs sniedzāt pietiekami daudz informācijas. Vai Eiropas komisija attiecīgi reaģēja? Vai varbūt jūs jutāties vīlies, ka šie rezultāti ir iegūti, bet neviens tos nelieto? Nē. Domāju, ka man vajadzētu šeit um, jums paskaidrot, ka um, ir divi dažādi uzdevumi. Viens uzdevums ir uzlabot zināšanas, lai tās um, nāktu par labu turpmāk pieņemamajiem tiesību aktiem. Uh, Otrs darbs ir tīpa apstiprināšana. Tātad ir jāskatās gan nākotnē, gan arī pagātnē, tad jādomā par turpmākiem risinājumiem un jābūt kā policistam, kas pēta pagātni. Tātad, ja runa par pētniecību un jaunu tehnoloģiju attīstību, tad gribu jums norādīt, ka pie mums izprā jūs redzēsiet šos eh, ļoti modernos, absolūti modernos daļiņu filtrus. Tāpat Gribu norādīt, ka šī RDE procedūra arī būs iegūmas industrijai Eiropā, jo tā tiks akceptēta visur pasaulē. Mēs mēģinam arī atbalstīt jaunus novatoriskus tiesību aktus. Un šeit eh, mūsu ieguvums kā zinātniekiem ir ļoti liels, mēs jūtam personisku gandarījumu. Ja ir runa par tīpa apstiprināšanu, mēs neesam iesaistīti. Un tieši tā mums trūkst. Tad, tad jūs to nožēlojat. Kā jau es iepriekš norādīju, mums Eiropā tā trūkst. Ja mēs Eiropā nolemsim ieviest ļoti nopietnu, caurdzamu, kompetentu sistēmu, lai nākotnē izvairītos no problēmām, tad mums trūks tieši šīs daļas - tirgus uzraudzības. Mums vajadzētu noteikt iestādi, kurai būtu vajadzīgās pilnvaras, zināšanas un arī motē, metodes, kā to visu īstenot. Tad Eiropa būs pirmā pasaulē. Madam Bonifā. Bonifā kundz, lūdzu. Desantī kungs, labdien! Tātad, atsaukcoties uz to, ko Sucas kungs teica, 70% no jūsu uzdevuma ir um, nodrošināt, lai labi tik piemēroti Eiropas likumi. Uh, Un šis 2007. Eh, gada regulējums arī tur ietilpst. Un pārējais eh, jūsu uzdevums, protams, ir meklēt jaunas tehnoloģijas, kas būtu um, tādas labākas. Bet vai to nevar Uh, tomēr uzskatīt, ka arī Eiropas regulējuma ievērošana ir tāds vispārējais mandāts. Vai tas nevarētu būt tāds eh, JRC vispārējais mandāts, jo jums ir jānodrošina arī Eiropas eh, regulējuma laba piemērošana? Nē, kundze, nē, es atvainojos, jo atbalstīt likumdošanu nozīmē uh, te, nodot uh, zinātniskos pierādījumus lēmumu pieņēmējiem un tad ieviest un sekot uh, uh, tādā ziņā, lai konstatētu, kur kaut kas ir uh, jāuzlabo. Bet īstenot šo likumdošanu, tas nav mūsu mandāts. Un tas ir tas, ko es iepriekš teicu, tas ir tas, kas uh, pietrūkst. Ja mēs kādreiz būtu prasījuši datus no ražotājiem vai pat no tīpa apstiprinājuma ierīcēm, mēs tos nesaņemtu. Tā ir tā problēma mēs nekāda nebijām iesaistīti tirgus uzraudzībā ar nosacījumu, ka tā pastāvē. Mēs pat nezinājām, jo tas eh, tika atstāts dalību valstu ziņā. Ehm, dalību valsts dažas to darīja, dažas nedarīja. Mēs to nezinājām. Tā ir tā problēma. Jūs eh, nezinājāt, bet jūs tomēr zinājāt. Vienlaicīgi jūs arī zinājāt, ka pastāv reāla problēma, jo jūs eh, arī pievērsāties šiem testiem reālos apstākļos. 2015. gada uh, oktobrī uh, tika JRC prasīts uh, kopā ar dalību valstīm uh, um, aplūkot visas atslēgšanas ierīces, kas tika atklātas. Un tas ir rakstīts melns uz balta šajā dokumentā, kur uh, JRC uh, ja ir tāds mandāts. Tātad jūs joprojām bijāt atbildīgs. Vai jūs varat uh, dot mums rezultātus šai, šai, šim pētījumam, kas tika jums uzdots ar mandātu kā JRC? Ja If I understand correctly, es pareizi saprotu, jūs vienkārši atsaucaties uz pēdējo testu, kas tika veikts šogad. Es atsaucos uz dokumentu, kuru uh, varējām, ar kur varējām iepazīties, bet ko nevarējām uh, nokopēt vai saglabāt šajā izmeklēšanas komitejā. Tas bija uh, Eh, CTVM 2015. Eh, gada oktobra sanāksmes protokols, kur bija runa par Volkswagen skandālu eh, ASV. Tur tika lūgts JRC um, kopā ar dalībvalstīm apskatīt visas šīs ierīces, atslēgšanas ierīces, kas tika konstatētas Volkswagen automašīnās. Tātad jums bija mandāts, vai mēs varam uzzināt vairāk par to? Yes. Yes. Yes, we, we were... Jā, mēs bijām iesaistīti, tiklīdz skandāls uh, uh, kļuva publisks, un mēs sākām sadarboties ar uh, Grow uh, ģenerāldirektorātu un citām iestādēm, piemēram, tipa apstiprinājumu iestādēm, un mēs sniedzām zināmu atbalstu, lai identificētu šo testu vadlīnijas, jo lielais risks bija tāds, ka uh, šī nacionālā testu programma būtu īstenota pilnīgi atšķirīgā veidā. Un tad mēs sniedzām va vadlīnijas, kuras arī tika izmantotas nacionālajās programmās. To mēs uzreiz izdarījām. Un papildus tam mēs esam saņēmuši šā gada maijā no Grau, Grau ģenerāldirektorāta aicinājumu pašiem sākt uh, sākotnējo tirgus uzraudzības programmu, un tāpēc es arī minēju to, ka tagad uh, mēs esam pārbaujuši apmēram uh, četras automašīnas, un uh, starpziņojums septembrī tika nosūtīts uh, Grau ģenerāldirektorātam, un, ja nemaldos, tas arī pirms dažām dienām tika jums nosūtīts. Es saprotu, ka šis ziņojums tagad ir pieejams ja pareizi saprotu. Cik es zinu, tad nē, bet ja jūs sakāt, ka tas ir pieejams, tad jā. Labi. Mēs vakar tikāmies komisijā un mums teica, ka šis ziņojuma projekts, ko esam nosūtījuši Grau ģenerāldirektorātam, uh, vienkārši tur ir rezultāti Eiro 6 pirmām četrām automašīnām. Varbūt jūs šodien vai rīt saņemsiet. Droši vien šodien. Droši vien šodien saņemsim. Septiņos, septiņos vakarā. Labi. Paldies. Gerbrandī kungs, lūdzu. Ah, oh again. I thought... Ah, es atkal. Jā, labi. Jūs esat manā sarakstā. Nē, nē, Gezīna Maisner tomēr izteiksies. Desantīkungs, paldies, ka ieradāties pie mums. Un jūs teicāt, ka jūs izstrādājāt vislabāko pieejamo testēšanas tehnoloģiju. Protams, tas ir ļoti labi mums. Un jūs teicāt arī, ka tirgus uzraudzība ir ļoti svarīga un vēl pietrūks. Tas ir tas, kā es to interpretēju, interpretēju lai mēs būtu vadošie pasaulē. Mans pirmais jautājums, kad jūs pirmo reizi padomājāt par spēcīgu uh, tirgus uzraudzību Eiropas līmenī vai no um, Eiropas līmeņa? Uh, Kad jūs pirmo reizi par to iedomājāties un pirmo reizi piedāvājāt to komisijai? Started... Tad, kad mēs sākām izstrādāt šo jauno tipu apstiprinājumu ietvaru ar mūsu kolēģiem Grau ģenerāldirektorātā, tas tie, tātad bija pavisam nesen. Tas nebija 2009. gadā, 10. gadā tas bija nesen. Labi, tas bija pirmais jautājums, paldies par atbildi. Un vēl viens jautājums Jūs teicāt, ka jūs esat izstrādājuši vislabāko pieejamo testēšanas tehnoloģiju. Atgriežos pie rakstiska jautājuma. Tur nebija runa par tehnoloģijām, bet tur bija jautājums, vai jūs uzskatāt, ka ražotājiem joprojām būtu iespēja krāpties, eh, neskatoties uz RD testu ieviešanu no zinātniskas perspektīvas. Un atbild bija ļoti apmierinoša, ka, eh, jā, protams, RD testēšana. Uh, Uh, smērķis uh, ir novērst šādas iespējas nākotnē, bet vai jūs domājat, ka šī tehnoloģija tiešām ir pietiekami plaša, uh, lai atturētu cilvēks no atlaišanas ierīču lietošanas? Jā, paldies par šo jautājumu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs. Pirmkārt, atkārtoju. RDE ir labākais solis uz priekšu, ko varējām uh, izdarīt, jo, uh, un to apstiprina arī tas, ka tas tiks pieņemts visā pasaulē. Uh, Un tomēr um, ļoti svarīga būs īstenošana, ja mums nav kompetenta iestāde, kas to ieviesīs, īstenos. Tad ir skaidrs, ka uh, nekādas garantijas nesaņemsim. Tātad, ja nav tāda ļoti skaidra, uh, kompetenta iestāde, kas uh, kopā ar strādājot ar um, tipa apstipriniem iestrādēm un ražotājiem uh, atklās un izmeklēs dažādas uh, aizdomīgas lietas, tad nekas nenotiks. Mēs esam izstrādājuši labu instrumentu, ļausim to izmantot uh, inteliģentā veidā kompetentiem cilvēkiem, kompetentām iestādēm, jo neaizmirstiet, ka RD testa metodoloģija um, ir uh, vēl jāpieņem 4 paketē. Mums ir RDE tīpa apstiprinājumā, bet tirgus uzraudzībā tas vēl nav apstiprināts. Tātad, ja šī joma, kur kontrolēs RTE, būs maza, nu tāpēc jau es teicu, ieviešana, īstenošana, tas būs tas svarīgākais posms. Korekti ir jāievieš kompetentiem cilvēkiem šī metodoloģija. Jūs teicāt, ka jūs uh, no jūsu puses nevarat kontrolēt, vai kompetentās iestādes dalībvalstīs tiešām labi veic savu darbu vai nē. Kāpēc tas nebija iespējams, un vai tad jums nebija tomēr iespēja sniegt padomu komisijai, ka vajag kontrolēt nacionālās iestādes, jo, kā jau jūs teicāt, galvenais ir ieviešana, jo likumdošana jau bija spēkā, un tā kā jūs esat komisijas zinātniskais padomdevējs un jūs nebijāt apmierināti ar to, kā tas turpinās, kāpēc jūs nedavāt, eh, vai tad jūs nedavāt padomu eh, komisijai eh, labāk kontrolēt nacionālās iestādes, vai jums nebija tādas iespējas? Nu, atkal, mums ir bijušas daudz uh, diskusijas ar mūsu kolēģiem par to. Par to nav neviena ēpasta. Neviena ēpasta nav, saka Turmskungs. Jūs saņemsiet tos šovakar septiņos. Nē, es domāju, um, ka, jā, bija diskusijas, debatas tehniskā līmenī par to, kā visātrāk atrisināt šo risinājumu, a, a, izstrādāt šo risinājumu. Nu, tāda ir tā realitāte. Jā, nu, tas nav iespējams. Mēs uh, uzņēmāmies savu mandātu, savu ļoti svarīgu lomu, proti, kā pēc iespējas drīzāk atrisināt šo problēmu, pēc iespējas efektīvāk atrisināt šo problēmu. Jūs teicāt, ka tas tika palēnināts, ka tas netika darīts ātri, un tad kaut kas tika atkal pārtraukts, tad atkal atsākts, vai kāds tur ir vainojams, ka tas viss notika tik lēni. Vai mums vaino 28 dalību valstis? Nē. Mums ir jāpieņem, ka ir fragmentēta šā sistēma, ir 28 dalību valstis un ir dažādi viedokļi, un ar šo situāciju ir jāstrādā. Tātad problēma ir dalību valstīs? Sistēma vienkārši tāda ir, tā ir pēc būtības sarežģīta, un mums ir jāveido konsens. Es atvainojos, bet uh, mums nav viena iestāde kā uh, ASV. Uh, kura lēmj. Mums ir jāiet cauri visām komitejām, jāpanāk vienprātība, citreiz vairākums, un tad jāvirzās uz priekšu. Un pēdējais uh, jautājums. Vai jūs varētu kļūt par tādu kā ASV vidas aizsardzības aģentūru? Tas ir svarīgs jautājums. Uh, paraugoties uz situāciju tagad Eiropā, manuprāt, uh, tas ir diezgan neiespējami. Tas ir sapnis, jo ir nacionālās tīpa apstiprinājuma iestādes. Uh, valstīs, un uh, tās koncentrēt vienā iestādē, es nedomāju, ka tas ir iespējams, tas ir uh, neiespējami. Kas būtu loģiskāk? Uh, veidot tādu fórumu, kā tās iesaistīt, bet ir jābūt caurskatāmībai, ir jāmainās ar datiem, kas vēl nav nodrošināts, ir jāpanāk konsens par strīdīgiem jautājumiem, Un tad eh, visbeidzot kāds, kuram ir vāra, tad varētu lemt, un tas ir atkal tas, ko es minēju. Komisijai ir šīs iespējas un kompetences. Um, to varētu darīt jau no rītdienas, eh, jo tur investīcijas nebūtu vajadzīgas lielas. Turmes kungs, lūdzu. Desantī kungs, tad, kad jūs sakāt, ka uh, uh, ir viens uzdevums, otrs uzdevums, un ir arī trešais uzdevums, proti Eiropas komisijai ir jāraugās, vai tīpa apstiprinājuma iestādes uh, dara savu darbu. Un pat Točnieka kungs, uh, Falkenberga kungs, uh, juridiskais dienests vīdes ģenerāldirektorātā, viņi teica mūsu uzklausīšanās, ka uh, bija pietiekams pamats pārkāpuma procedūrām, un tāpēc es gribu zināt, un mēs gribam zināt, kurš vadīja jūsu komandu 2010. gadā, kurš bija partneris Enterprise ģenerāldirektorātā, kurš uh, sastādīja ziņojumu. Tātad. Cīzī. Uz to uh, ir atbildēt viegli, tātad es biju vadītājs. Uh, Eh, toreiz es biju nodaļas vadītāja eh, vietas izpildītājs, eh, bija arī citi autori, Vaisa kungs, Bornela, Piers Bornērs, tātad mēs varam atsaukt, tātad mēs varam uzzināt tos, kas tur piedalījās. Vai jūs izmantojāt e-pastu korespondenci? Es personīgi nē, jo šajā līmenī bet um, tādā ikdienas līmenī, operacionālā līmenī. Tātad uh, cilvēki izprā, cilvēki Briselē, kā jūs komunicējāt ar ēpastiem? Jā, um, tā jau, tas jau nemaz nav tik dīvaini. DJ Enterprise un uh, pārējie DJ. Protams, uh, ka mēs komunicējām ar ēpastu palīdzību, Turmes kungs. Un tad uh, arī jūs esat pārsteigts, tad es esmu pārsteigts, ka nav e, šī saraksta zinām mums. Otrs. Jūs teicāt, ka testa procedūra Amerikas Savienotajās valstīs neatšķirs no jūsējās. Tātad, ja nav uh, liela at atšķirība kā uh, autorūpniecība un lobbyista apgalvot, ja nav tik liels atšķirības standartos un metodoloģijā, kur tad ir problēma? Atbilde. Uh, no standartu un ambīciju līmeņa mēs esam samērā vienādi. Piemēram, e, šī atslēgšanas, atslēgšanas iekārtas. Kāpēc? Uh, Tātad Amerikas Savienotās valstīs ir 300 tūkstoši Amerikas Savienotajās valstīs, un mums šis skaitlis ir pat desmitkārt lielāks. Kāpēc mēs neko nevarējām atklāt? Atbilde. Atbilde ir meklējama tirgus uzraudzībā, jo arī IPE neko neatklāja. Viņi veica veselu virkni testu un neatklāja, jo šī te um, programmatūra, kas ļauj mm, analizēt mašīnu kādā konkrētā brīdī. Tad, bet jūs esat, jūs esat vidas uzraudzības iestāde. Es jau teicu, ka atšķirība ir e, tirgus uzraudzībā. Es strādāju tehniskā iestādē un es saprotu, ka tirgus uzraudzība ir domāta, lai aizsargātu cilvēkus un vidi. Tad eh, Turmas kungs turpina. Jums JRC bija piektajā gadā līgums ar DG vide Eh, lai pētītu šīs lietas, un pēc tam eh, lieta tika nodota DJ Enterprise. Kāpēc? Turmas kungs, jūs jau nevarat uzdot man šādus jautājumus, kāpēc dosjē ir ticis nodots no viena ģenerāla direktorāta citam, bet vai tas jūs neai, nepārsteidza, ka vides jautājumi vairs netiek izskatīti DGNV un tiek nodoti Enterprise, DJ Enterprise. Es biju pārsteigts, saka Desantīkungs, bet eh, līdz pat brīdim, kamēr mēs eh, turpinam strādāt, mēs turpinājām veikt testus. Es eh, vēlējos pateikt sekojošo. Nav jau tā, ka komisijā ar šiem jautājumiem nodarbojas tikai viens ģenerāldirektorāts Turmas kungs pēdējais jautājums par PAMS. PAMS. 2007. gadā tika izstrādāti um, personīgajām mašīnām. Kāpēc uh, eh, 12. gadā sistēma tika izstrādāta tā, tad uh, ļoti daudz eksperti zināja, kas tas ir. Kāpēc DJ Enterprise, kas vadīja šīs sēdes, nepateica, beigsim šīs spēlītas antikungs. Jā, protams, raugoties pagātnē ir viegli kaut ko kritizēt, bet ticiet, mēs strādājām pie jaunas tehnoloģijas izstrādes, mēs vēlējāmies panākt vienošanos starp ekspertiem. Un, Ekspertiem bija dažāda pieredze, dažādas idejas. Mēs veicām ārkārtīgi daudzus testus, lai pierādītu tik vienas metodas plusus un mīnusus. Turmas kungs pēdējais. Kurš atbildēja par testiem JRC un kas bija jūsu sadarbības amatpersona Digi Enterprise? Mums ir nepieciešama ēpasta saraksta Eh, Desantē kungs no mūsu puses bija Martins Vais un Piers Bonels. Tie bija divi uh, cilvēki, kuri bija atbildīgi par šiem testiem, ja es pareizi atceros. Un uh, otrās puses atbildīgās personas bija Steiningers. Jūs taču zinat vairāk nekā es, kāpēc tad jūs man jautājat? Bet pārbaudīsim vēl to, pārbaudīsim. Un visbeidzot, pēdējais jautājums Evī kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien! Desantī kungs, es gribētu uzdot jautājumu par uh, kopējo Artemis braukšanas ciklu. Jau vairāk kārt par šo punktu esmu runājusi, bet uh, uzdošu šo jautājumu vienkārši vēlreiz. Ja mēs runājām par uh, definīciju, tad uh, visi jau zināja, ka NFC uh, eh, cikls nedod vajadzīgos rezultātus. Mēs šeit runājam par 2007. gadu. šajos gados ir izteikti uh, visādi priekšlikumi, kas tad beigās noved pie RDE. Un tiek teikts, ka ļoti grūti bija šo RDE procedūru tik tālu perfekcionēt, lai paņemtu uzticams rezultāts. Kāpēc tad visos šajos gados netika pieņemts lēmums izmantot citu uh, braukšanas testu, proti šo kopīgo Artemis uh, testēšanas ciklu, kuru starp citu uh, izmanto paši autoražotāji? lai testētu savas automašīnas un panāktu uzticams rezultātus. Vienmēr tiek teikts, ka to nevar uh, reproducēt, bet pat par šīm mobilajām mērīšanas ierīcēm mēs uh, nevaram par to galvot. Kāpēc vienkārši netika pieņemts lēmums izmantot šo testa ciklu? No, no, no, in English. Um... Es atbildēšu angļu valodā. Uh, nesajauksim šeit visu kopā. PEMS ir papildu metode braukšanas ciklām. Mums ir nepieciešamas abas metodoloģijas. Pat ja mēs vēlamies attīstīt vienu ciklu, mums ir nepieciešams arī PEMS tā saucamajam ārpus cikla emisijām. Ja mēs skatāmies uz Artemis, Artemis bija ārkārtīgi dinamisks cikls, un eh, mums bija jāiet eh, cauri šim eh, tīrīšanas procesam, un tas būtu prasījis vismaz divus gadus. Tas ir tieši tas pats laika periods, kas mums bija nepieciešams šim plašajam testa ciklam. Piemēram, Artēmis. Tas sākās ar datiem, ko mēs saņēmām no Grieķijas, Itālijas un Francijas un jaunais testa cikls saņēma datus no visas pasaules. Tāpēc eh, mēs eh, nācām klajā ar jaunu ideju, kā eh, tāds dinamisks tests uz ceļa tiktu piemērots. Labē, tāpēc mums nebija laika pārbaudīt ar temis. Ar temis bija dinamisks, bet tas tika attīstīts pavisam citiem citiem iemesliem, nevis eh, tipu apstiprināšanas testiem. Tāpēc eh, mēs eh, uzsvaru likām jaunais dinamiskais tests bija pareizā izvēle un uzskatām, ka tas arī bija solis pareizajā virzienā. Varbūt, ka tas būtu prasījis gadu vairāk vai mazāk, uz to jau es atbildēju iepriekš, tā bija sistēma, un mums eh, bija jābūt pārliecinātiem arī par tehnisko pusi. Mm, paldies par šo atbildi, bet vēlreiz par, eh, prec, lai precizētu. Neskatoties uz to, ka eh, acīm redzot, ir šīs te tehniskās grūtības testus īstenot, man tomēr šķiet, ka uh, divi gadi, par kuriem jūs uh, runājāt, uh, ka uh, tas nelielais ieguvums, kas būtu bijis, tomēr varēja izglābt cilvēku dzīvības, jo mēs zinām, cik tūkstoši cilvēku katru gadu uh, mirst pāragri, jo gaisa kvalitāte NOx emisiju ziņā nav tik laba, kā tai vajadzētu būt. Tātad visus šos gadus tomēr varēja mēģināt un uh, varbūt būtu bijuši kaut kādi rezultāti, proti meklēt alternatīvas ar D. Jā. Um, problēma nebija testa cikls. Mums bija uh, nepieciešams dinamiskāks tests, bet problēmas bija uh, emisijas ārpus cikla, un to mēs uh, sasniegsim tikai ar RDE, un tāpēc uz to arī likām uh, uzsvaru. Dinamiskais testa cikls, protams, ir uzlabojums, bet tas nekādā ziņā nebūtu atrisinājis problēmas ārpus cikla. United... Un eh, apvienotajās nācijās tika izveidot šis jaunais tests. Jā, bet. Eh, Tā tad, eh, kāpēc tad Itālijā varēja izmantot šo Artemis braukšanas ciklu? Un šīs atšķirības starp Eh, laboratoriju un reālo dzīvi septiņas reizes. Tā bija lielākā problēma, un tā ir arī tas, par ko mēs šobrīd diskutējam. Un šo datu eh, ticamība atbilda. Tātad eh, tas nozīmē, ka tad mums būtu divi risinājumi ar tēmis Eiropai un pasaules dinamiskie testi. Manuprāt, ir labāk tagad, ka mums ir uh, šie testi, dinamiskie testi, kas ir piemērojami visā pasaulē. Un pēc manām domām šis jautājums pat nebūtu tagad vairs jādiskutē. Prieksēdētāji, paldies! Paldies! Esam pabeiguši abas šās dienas uzklausīšanas. Paldies! Un pasakos par JRC pārstāvju uzstāšanos. Paldies, ka atbildējām uz mūsu jautājumiem. Un kā jau teicu, Visticamākais, ka mēs uzdosim jums rakstiskus jautājumus, varat tos iesniegt gudātie kolēģi 7. decembrī, ja ēpasti mums e, parādīsies vēlāk, tad e, mēs e, piemērosim zinām elastību. Un Lūdzu, komisijas pārstāvi, strādāsim pēc iespējas ātrāk. Nākamā sēde ir paredzēta 5. decembrī, nākam pirmdien. Paldies visiem, kuri piedalījās šajā pēcpusdienā, lai jums drošs mājupceļš un jauka nedēļas nogali.